Uh, I am very sorry to tell you that you Diemžēl man jums uh, jāpasaka, ka jums jāpārstāj bučoties un baudīt dzīvi, bet jāsāk mūsu komitejas sanāksme. Esat sveicināti Eiropas parlamentā, ITRE komitejā, skūpsti no manis visiem, izņemot kungus, protams, un tad sākam darbu. Es ceru, ka labi atpūtāties. Droši vien, ka savās valstīs, droši vien, ka nelidojāt nekur uz citurieni, bet ķeramies pie darba kārtības. Pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Ja komentāru nav, pieņemam darba kārtību bez jebkādiem grozījumiem. Komentārus neredzu. Sanāksmes vadītāja paziņojumi. Ja man būtu kas sakāms, es jau droši vien būtu to izdarījis Tā kā ejam pie trešā punktā - civiltiesību noteikumi par robotiku. Svarīgs punkts, dārgie kolēģi. ITRE atzinums būs daļa no jūrija komitejas e, ziņojuma civiltiesību noteikumu par robotiku. Ziņojums sniegs parlamenta skatījumu uz to, kā šī strauja augošā nozare būtu jāregulē, jāreglamentē lai Eiropa varētu uzlabot uh, savu konkurētspējas pozīciju robotikā pasaulē. Daudzi aspekti šai jomā ir ITRE komitejas kompetencē, tātad pamatā tas lielā mērā ir mūsu temats, bet civil tiesību noteikumi šajā jomā ir jūrija komitejas kompetence, bet praktiski viss cits ir itre kompetence. Piemēram, rūpniecības politika, robotu izmantošana kosmosā, digitalizācija un, un telekomunikācijas jautājumi, pētījumu un inovāciju politika. Digitalizācija, telekomunikācija, kā es jau sacīju. Tas ir ļoti tuvu mūsu iepriekšējiem referentu, jo šī atzinums sagatavotāja ir Kalas kundze. Tad varbūt sāksim ar jums, Kaja. Lūdzu, pēc brīvdienām pirmā runa būs jūsu runa par tematu civiltiesību noteikumu par robotiku. Lūdzu. Paldies, paldies, ka izd šādu spiedienu izdarījāt, bet nu ir labi atgriezties šeit. Tātad par robotiku un mākslīgo saprātu vai inteliģenci. Izaugsmu šai nozarei jābūt prioritārai, nevis e, jābalstās uz bailēm. Ir daudz grāmatu sarakstīt par robotiku un cilvēces norietu un visām šīm lietām, kas rada bailes cilvēkos, bet nav pietiekami daudz runāts par sadarbību starp robotiem un cilvēkiem. Uh, Atzinumā es arī atsaucos uz to, ka ir pētījumi, kuri pierāda, ka robotu un cilvēku komandas var par 85% būt eh, produktīvākas nekā atsevišķās komandas. Jā, pētījumi ir dažādi, bet eh, rezultāti ir viennozīmīgi. Mums ir jākoncentrēs to, kā strādāt kopā ar robotiem nevis aizvietot vienu, vienam otru. Mums ir jānovērš šķēršļi robotikas izaugsmē Eiropā, ņemot vērā, cik šī nozara ir svarīga ekonomikā un galvenokārt rūpniecībā. Šeit ir eh, jāmodernizē likumdošana un jāizstrādā vadlīnijas, kas palīdzētu veicināt izaugsmi. Tāpat ir svarīgi tas, ka izaugsmes nebūs, ja nebūs pieejama digitālā infrastruktūra un savienojamība, jo autonomi roboti var e, efektīvi strādāt tikai reālā laika datu plūsmām. Līdz ar to mums arī jāpatur prātā darbs pie spektra un telekomunikācijas pārskatīšana. Vēlos, lai komisija padziļinātāk eh, pētītu kiberdrošības, privātuma un saistītos jautājumus arī saistībā ar eh, robotiem, kas paši mācas, eh, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai lietotāji netikti, netiktu piesaistīti tādās noslēgtās sistēmās. Un šeit tiek aprakstīts, ka ko vajadzētu iekļaut normatīvajā aktā. Es jau norādu, ka pārāk stingri nu, šie noteikumi ierobežos nozars izaugsmu, tam jābūt elastībai. Ir jāatstāja manevrēšanas iespējas privātam sektoram, lai izstrādātu licencēšanas režīmus, kas ir ļoti svarīgi uh, ja mēs vēlamies, lai Eiropā būtu vadošā robotikas un mākslīgās inteliģences, mākslīgā saprāta jomā. Koncentrēties uz itre kompetencēm, ko es arī daru savā atzinumā, mēs vēlamies, lai šīs idejas tiktu ņemts vērā jūrī komitejas eh, ziņojumā. Paldies un gaidu sadarbību šajā darbā. Paldies par šo runu. Tālāk ēnu referenti EPP grupā Mikls Bonī. Paldies, priekšsarētāji, paldies Kaija par šiem ievadu vārdiem un aicinājumu uz sadarbību, jo mēs esam uh, iesākuši darbu jau pirms brīvdienām. Dažas lietas. Pirmkārt, ir vērts atzīt, ka robotikas tehnoloģijas um, attīstība uh, apzīmē attiecību veidošanu starp robotiem un cilvēkiem kopumā. Otrakārt, izglītība, pētniecība, izstrāde un apmācības eh, aktivitātēm par eh, kodēšanas pamatprincipu mācība ir daļa no inovāciju ekonomikas. Treškārt, Eiropai ir jātiek galā ar izaugsmas izaicinājumiem, kur MVU, jaundibinātie uzņēmumi un globālie uzņēmumi var sadarboties, lai nodrošinātu inovācijas eh, robotikā globālā mērogā. Radīt eh, spēcīgu tirgu ir svarīgs strateģiskais mērķis. Ceturtkārt, MVU un jo īpaši jaundibinātie uzņēmumi ir īpaši svarīgi un veido uh, būtisku daļu no robotikas nozares, izveidojot eh, pie, piegādes ķēdes komponentiem, atverot jaunus tirgus un aizpildot nišas vērtīgiem produktiem un pakalpojumiem. Publiskā privārā partnerība virzīs uz priekšu uzņēmējdarbību, MVU un jaundibinātiem uzņēmumiem. Apvāršana 2020 MVU instruments būs īpaši noderīgs eh, publiskās privātās partnerības ietvaros robotikas nozarē. Piektkārt, es uzskatu, ka vidējā termiņā robotikas tehnoloģijas atstās daudz graujošāku efektu uz eh, tām rūpniecībās nozarēm, kur nenotiek ražošana. Un sastkārt, uzskatu, kā medicīnā uh, roboti ļoti noderīgi augstas precizitātes uh, ķirurģisku operāciju veikšanai. Tur ir potenciāls ievērojami uzlabot rehabilitācijas rezultāts un nodrošināt loģistikas uh, atbalstu slimnīcās. Līdz ar to svarīgākais ir tas, kā mēs tiksim galā ar datu plūsmām starp robotiem, uh, starp robotiem un ārstiem, kas strādā pie tā. Paldies! Paldies! Martīna Werner kundze, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Vispirms paldies Kalas kundzei par ļoti noderīgo atzinumu projektu Šeit varbūt daudz neskaidrā par, eh, saistībā ar to, kurā virzienā robotikas nozara attīstīsies un kā pasauli mainīsies. Roboti pārvērš digitālos datus fiziskās aktivitātēs, līdz ar to robotika ir saistīta ar eh, rūpniecības digitalizāciju. Tāpat ar, eh, ir ne, nepieciešams plašāk izbūvēt digitālo infrastruktūru. Uh, Un atkarībā no tā, uz kuru pētījumu mēs vairāk balstamies, tad darba vietas vai nu tiks radīts vai samazināsies attīstoties robotikai. Līdz ar to šo nozari ir jāpatur prātā. Un šobrīd vēl atzinumā tam ir pamaz uzmanības pievērst. Kiberdrošībā es vēlētos vismaz šo tematu daudz uh, nopietnāk redzēt atspoguļotu atzinumā, jo tur ir uh, daudz izaicinājumu saistībā ar datiem un intelektuālo īpašumu, kur tiesības ir jāstiprina vēl, un tāpat arī ir jādomā par to, kā mēs varētu atbalstīt attīstību šai nozarei. Un man pietrūkst arī starptautiskās dimensijas šajā atzinumā. Vācijā ķi, Ķīnas eh, īstenotā kuka uzņēmuma pārņemšana, kas ir viens no vadošajiem robotikas nozarē, radīja liels emocijas. Uh, lielās valstis kā Ķīna ir, at, ir eh, spējušas identificēt, cik tas ir svarīgi. Tāpēc aicinu komisiju nāk lajā ar rūpniecības stratēģiju, kas arī atbilstīgi atzītu, kuras nozares ir eh, svarīgākās un kā saglabāt šo kompetenci Eiropā. Un Es savus grozījumus uzkoncentrēšos tieši uz šiem punktiem un paldies par līdzinējo sadarbību. Paldies! Tādā gada Silikjotis kungs goja vārdā. Aiz to, broderi. Paldies, priekšstādātāji. Arī es no savas puses vēlos pateikties eh, Kājai kolēģei par viņas lielisko darbu un iesniegto atzinu. Robotikas un automātikas atbild, attīstība ir um, svarīga temata gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tomēr mums, mūsu politiskajai grupai, nav šaubu par to, ka, lai panāktu tikai, politisk, eh, tikai pozitīvs rezultāts, robotikai ir jābūt vērstais, vērstai uz sabiedrības interešu īstenošanu, lai arī veicinātu cilvēku labklājību mm, un dzīves līmenī. Tāpēc robotikai jāsniedz savs ieguldījums jaunu kvalitatīvu darbvietu izveidē. Tikpat svarīgi ir nodrošināt to, lai robotika veicinātu uh, darba apstākļu uh, labvēlīgumu un arī sniegtu ieguldījumu rūpniecības attīstībā. Mums ir jāstiprina šī dinamika, robotikas nozars attīstība, lai novērstu tos trūkums, ar kuriem šodien saskars rūpniecība īstenā ekonomika, tā varētu sacīt. Īpaši tas attiecas uz Eiropas dienvidiem. Pašreizējā periodā uh, ir uh, rūpniecības samazinājums, tātad mums ir jāveicina novatorismas robotikas nozare lai atkal varētu stiprināt jaunu rūpniecības attīstību. Īpaši jāpievērš uzmanība mazo video uzņēmumu attīstībai, stiprināšanai, lai, mēs, lai tie varētu izmantot robotikas sniegtos, e, sniegtās priekšrocības. Bieži vien tās tiem nav pieejams, tāpēc ka nav pietiekamu līdzekļu uh, izmantot robotikas sniegtās priekšrocības. Uh, <clears throat> skaidrs, ka motivācija ir visu cilvēku labklājība, tomēr pastāv liels uh, risks, ka uh, tiks pārkāptas cilvēku pavanbrīvības. Tāpēc ir jāpieņem tādi lēmumi, lai nodrošinātu to, ka robotika ir uh, instruments, uh, kas nāk par labu visiem, nekai, ne tikai turīgajiem. Un šajā ziņā arī iesniegsim mūsu grozījumus. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, much, kolīgi. Paldies, kolēģi. NET grupas vārdā Dario Tamburāno kungs lūdzu. E, grazie, noi sosteniamo l'opinione. Paldies. Mēs atbalstām mūsu kolēģi mm, Kalu un viņa sacinumu Itri atzinumā mums ir jāuzsver, cik svarīgi Eiropas aģentūrām ir pievērst uzmanību robotikas nozarei. Tāpēc, ka šī nozare var sniegt lielu ieguldījumu Eiropas rūpniecībā. Tāpēc ir svarīgi arī, lai tiesība akti robotikas jomā atbilstu digitalizācijas mērķiem. Mēs tiešām uzskatām, ka mums ir jādomā šeit par privāto datu aizsardzību, bet arī jāveicina savienojamība. Ja jūs paraugāties uz jūri komitejas atzinumu, tad nu, mēs varam piekrist, ka mm, mēs šādā veidā radīsim jaunas darba vietas, taču mums ir šaubas par to, cik jā, cik darba vietas var tikt zaudētas. Tātad te mums ir tāda kā pilsoniskā korporatīvā atbildība darba vietu nodrošināšana. Un mums ir jāveido tāds tīkls, kas ļautu kompensēt to darba veidu zaudēšanu, uh, kas varētu būt cilvēkiem, kas zaudē robotikas dēļ. Mēs tiešām vēlamies atbalstīt Itri un Juri šajos centienos. Paldies! Paldies par jūsu runu! Barbara Kapel kundze, NF vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, piekrītu um, kolēģi Kallas eh, vērtējumam, ka uh, eh, jūrija sagatavotājas ziņojums nedrīkstētu būt pārāk uh, sarežģīts. Uh, Ja uh, šis teksts būs pārāk sarešķīts, tad mēs ierobežosim tālāko tehnoloģisko attīstību. Mums vajadzētu ņemt vērā ekspertu teikto, un proti mums vajadzētu uh, ievērot, kā tehnoloģijas var ļoti strauji attīstīties, un uh, tas ir jāparedz regulējumā. Mēs nedrīkstam um, ierobežot uh, jaunus tehnoloģiskus risinājumus. Uh, Mani uh, personīgi uh, uztrauca tas, ka jūrī uh, eh, ziņojuma projektā tiek runāts par to, ka roboti kļūst par tādu kā individu un ir jāievieš pat reģistrs robotiem un iespējams pat būs jāveic sociālās iemaksas par robotiem. Manuprāt, tas ir kritiski vērtējums. Uh, Eh, vispārīgā eh, nozīmē es uzskatu, ka ITRE komitejas atzinums par robotiku ir ļoti būtisks, tāpēc, ka Eiropa vēl ar vien ir pasaules eh, tirgu līderē šajā jomā, un tie, proti, ir 25% no pasaules tirgus. Mums noteikti vajadzētu to visu tālāk attīstīt, un, proti, to vajadzētu ņemt vērā arī reindustrializācijā. Tāpat arī eh, Vācijā ir dažādi koncerni, kas eh, nodarbojas ar eh, šādu ražošanu un mēnešiem ilgi um, plašsaziņas līdzekļi pie, pievērš uh, šiem uzņēmumiem ļoti lielu uzmanību. Arī Japāņu ražotājs ir paziņojis, ka tuvāko piecu gadu laikā tas vēlas par divreiz palielināt eh, ražošanu Eiropā. Un eh, no 2010. līdz 2015. gadam ir eh, uzsākta ražošana ļoti daudzās vietās Eiropā, un es uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā, ka robotika ir ārkārtīgi nozīmīga Eiropas reindustrializācijā. Uh, Robotikai ir arī ļoti liela nozīme, ja ir runa par sadarbību starp mašīnu un cilvēku. Uzskatu, ka šeit mēs varētu arī kvalitatīvā ziņā ļoti uzlabot darba attiecības gan piegādes industrijāts, gan arī automašīnu uh, ražošanā mēs varam izmantot mašīnas tajās vietās, kur pašlaik strādā cilvēki. Tas noteikti uzlabos darba tirgu, un tieši tāpēc uzskatu, ka itre atzinām šeit ir ļoti liela nozīme. Jās paldies. Tagad došu iespēju izteikties citiem runātājiem. Šafhauzau kungs lūdzu. Priekšstādātāja kungs, <coughs> Tikai daži komentāri no manas puses par šo ziņojumu, jo tas ir uh, saistīts ar uh, ziņojumu par mākoņu datošanu. Es gan to neesmu sīksmāk izpētījis. Uh, Robota šodien darbosies vairumā gadījumā saskaņā ar daudz vienkāršākiem principiem, tāpēc, ka tie tiks programmēti mākoņu datu um, kontekstā un īpaši saskaņā ar konkrēto uh, programmu, programmatūru. Ir arī daudz pienākumu robotiem, un uh, roboti vienkārši no viena, viena uzdevuma pāriet pie otra uzdevumu. Ir problēma rūpniekiem, proti īstena problēma saistīta ar datu slēpšanas konfidencialitāti. Citādi um, ārvalstu konkurence var iepazīties, uzzināt, kas ir šis eh, process. Tā ir vesela problēma saistīta ar datu slēpšanu Eh, saglabāšanu un uh, kodēšanu saistībā ar to, ko deviem par Open Data. Un tad vēl ir svarīga pieredze. Vācijas nozīme tātad pievienotā vērtība, kas piekrīt robotikas nozarei. Jāņem vērā, ka Google un Amazon vairākus desmit miljārdu uh, eh, Eh, iegulda šajā nozerē, un ķīnieši arī dara līdzīgi, un ja mēs paliksim iepakaļ šajā jomā, tad mēs zaudēsim mūsu konkurētspēju un mūsu nākotnē potenciālo izaugsmi. Bet robotika varētu būt Uh, par iespēju atkal atjaunot mūsu rūpniecību. Ja mēs šai jomā zaudēsim, tad tā būtībā būs, tas būs pielīdzināms katastrofei. Tā tad mēs nespēsim uzturēt sevi līmenī. Es runāšu te par Francijas, piemēram. Francija gan nav uh, Vācijas rūpniecības līmenī tieši tāpēc, ka mums pietrūkst uh, uh, rūpniecības nozars. Uh, Kaut gan eh, Francija gan nav vājākais skolnieks, ja to salīdzinām ar citām valstīm. Tā tad ir milzīga nozīme, lai mēs spētu saglabāt uh, zināšanas Eiropā, salīdzinām ar uh, citām valstīm, kas uh, šai jomai atvēl miljārdus, ka, kas mūsu rīcībā šodien nav. Paldies. Paldies. Um, Vai kādi jautājumi? Vai komentāri? Ehm, tātad uz visiem jautājumiem, komentāriem jūs saņemsiet atbildi rakstveidā no Eiropas komisijas, jo šodien mums eh, nav Eiropas komisijas pārstāvju eksperti šai jomā. Taču rakstveidā Eiropas komisija labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem un komentāriem. Un nu, tad noslēdzot mūsu diskusiju, sakot dodu vārdu referents kundzei. Paldies, paldies arī kolēģiem par jūsu komentāriem. Viena lieta, ko vēlos uzsvērt no savas puses, ir tā, ka daudz no jums norādīja uz aspektiem, kas saistīti ar darbu. Piekrītu, tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz eh, robotiku, bet nodarbinātības komiteja gatavo atzinumu par šo aspektu, un kad mēs runājam par šo lietu, protams, arī es esmu daudz lasījusi par visiem šiem jautājumiem, un šis jautājums kaut kas ir daudz plašāks. Būtībā tas ir tāds, uh, kādā virzībā vispār dodas darba attiecības. Ja mēs runājam par darba vietu saglabāšanu, tad patiesībā pētījumi liecina par to, ka 50% bērnu, kas pat laban ir dzimuši, e, nestrādos tajos darbos, kas pastāv tagad. Mēs nezinām, kāds būs šīs jaunās darba vietas, bet tās, jā, nepārprota būs jaunas. Tas ir uh, galvenais um, aspekts sadarbībā robotiem un cilvēkiem. Tā tad būs tādi, tāds darbies nākotnē, par kurām mums šodien nav nejausmas. Tātad mēģināt saglabāt to, kas mūsu rīcībā ir šodien darba vietas ziņā, iespējams nav viss saprātīgākā lieta, kas darām, bet es saprotu, ka šo aspektu nodarbojas nodarbinātības komiteja sīkāk, un šis aspekts nav ītre komitejas kompetencē. Tad mums par, nav jārunā šeit par darba attiecībā. Mums vairāk interesē rūpniecīgā, rūpniecības pusi. Runājot par kiberdrošību, es pilnīgi piekrītu. Tas ir svarīgs punkts attiecībā uz eh, um, mākslīgo inteliģenci, mm, mašīnu ierīču apmācībām. Uh, Jūri atzinumā tika piedāvāta šī lieta, taču neesmu pārliecināta par to, ka jauna aģentūra uh, panāks kaut kādu progresu. Var jau būt, ka tagad jau ir pietiekoši daudz organizāciju, kas varētu pārņemt šos jautājumus, kas vēl šajā kontekstā skatāmi. Gaidīšu jūsu grozījumus un ceru, ka arī turpmāk sadarbība būs veiksmīga. Paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies! <clears throat> Referents, jeb atzinums sagatavotais skundzei, vēlos piebilst, uh, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. septembris pulksten 12. Tātad pēc pusdiena, pusdiena laiks trīs dienas vēl ir mūsu rīcībā. 10. novembrī balsosim ITRE komitejā, jūri komitejā, galvenajā komiteja balsojums būs 29. novembrī. Mums jābūt gataviem, ja vēlamies ietekmēt balsojumu vadošanai komitejai 29. novembrī. Tā, tad 10. novembrī būtiski balsot mūsu komitejai. Liels paldies! Nākošais darba kārtības punkts, numur 4. Mēs ļoti labi ievērojam diskusijām atvēlēto laiku. Itra komitejas ierosinātais izmēģinājuma projekts virzību uz ES reģionālo ekonomisku konverģenci. 2015. gada budžeta ietvaros tiek piedāvāts šis projekts. Mēs vēlamies iepazīties ar uh, šī projekta rezultāti. Tas ir viens no astoņiem pilotu projektiem, kas ITRA komitejā tika īstenots 2015. Eh, gada budžeta ietvaros. Esmu priecīgs jūs sveikt mūsu vidū. Daži vārdi ievadām vēlos jums atgādināt, darbie kolēģi, ka šodien vēlamies sīkāk papētīt vienu pilotprojektu, kā jau sacīju, virzībā uz ES ekonomiskās, ekonomisko konverģenci. Kā jūs zināt, Eiropas komisija, Eiropas parlamentā bija iespēja iesniegt pilotprojektu EGR, lai to finansētu no īgada budžeta. Tā mums bija vienreizēja iespēja. Un mūsu prezentācija ir būtiska ITRE komiteja, jo tā parādīs to, ko privātais projekts attīstās, eh, sākot ar eh, iesniegšanu un balsošanu ITRE komitejā, līdz tam brīdim, kad tas panāk, eh, iegūst grantu, tātad granta saņēmēji šo projektu īsteno. Tad arī mēs noskaidrojam, kas ir jaunais, galvenais projekta mērķis - veicināt sadarbību starp rūpniecības klasteriem galvenokārt un tehnoloģijas centriem dažādos reģionos. Uh, Un vēl mērķis ir arī veicināt sadarbību un labākās prakses apmaiņu pārobežu režīmā un dažādās nozarēs, īpaši starp maziem vidējiem uzņēmumiem, mm, starp mazāk un vairāk attīstītajiem, ekonomiski attīstītajiem reģioniem. Tātad ir runa par konverģenci. Eiropas ekonomiskā reģionāla konverģence. Tāds tad ir vispārējais temats. Šo privāt, eh, pilotu projektu vada divas, divi uzņēmumi, un AMO abu uzņēmumu pārstāvi ir mūsu viesi šodien. Vēlos jums dot vārdu. Jongaškora Minaskungs no grants saņēmēja uzņēma Eurocat. Tas ir Katalonijas tehnoloģiskais centrs. Tātad kas ir no Spānijas. Viņš ir eh, <clears throat> publisko programmu reģiona mm, menedžera, galvenais menedžers Eurokat ietvaros, un viņš sniedz eh, pakalpojums eh, konsultācijas pētniecības un inovācijas attīstības jomā. Kas ir svarīgi? Te ir multidisciplināra un daudz nacionāla pieeja. Šāda ir pētnieku komanda no dažādām disciplīnām un uh, tautām, un uh, viņi ir strādājuši pār par 160 projektos uh, pielietojumās pētniecības un attīstības jomā. Vārds jums lūdzu. I will, I will. Thank you. Paldies. Paldies, ka devāt mums iespēju izstāstīt, eh, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz pilotu projektu. Mēģināšu dažos vārdos pastāstīt par mūsu pilotu projektu, un pēc tam uh, eh, Goldšelkungs no otra pilotu pro projekta varēs pastāstīt par otro. Uh, Eh, tad, kad mēs saņēmām eh, ielūgumu iesniegt priekšlikumus, mēs eh, nolēmām sagatavot Erika projektu, tātad izveidot reģionālos klasteru nolīkumus parāku prakses apmaiņai attīstītajā ražošanā. Tātad pāris vārdi par pašu projektu. Tātad te ir runa par attīstītu ražošanu, īpaši par to, kā īstenot efektīvu un ilgtspējīgu ražošanas tehnoloģiju Eiropā. Un uh, tad, tad tas būtu veids, kā mēs varētu reindustrializēt un modernizēt uh, tradicionālo ražošanu uzņēmumos Eiropā. Mēs uh, balstījāmies uz diviem pīlāriem. Viens, mēs gribējām izmantot tehnoloģijas un novatoriskumu kā rīkus, kā piekļuvi ekonomiskajai izaugsmē Eiropā un jo īpaši reģionos, un otrs ir avangāda iniciatīva un reģionālā viedā specializācija, kas arī tiek īstenots. Uh, tiek iesaistīti dažādi reģioni, piemēram, Katalonijā, Lombardijā, Nordpadekalē, kā arī Dienvid Nīderlande. Kāda ir mūsu metodika? Mēs pašlaik mēģinam izveidot tā saucamo uh, starp reģionālo uh, kopīgo rīcības plānu un tam piesaistīto investīciju plānu. Vēlāk jums pastāstīšu, kas aiz tās lēpjas. Divi svarīgākie atklājumi ir tas, ka mums ir jādefinē partnerība, un proti ir jāzina, kas ir reģionu partnerība, kas ir tehnoloģija un klasteru partnerība. Tātad šeit mēs nerunājam par pētniecību, mēs runājam par to, kā pelnīt naudu ar jaunajām tehnoloģijām, kas jau eksistē, kas jau ir atrastas. Un tāpat arī kā identificēt eh, šo veidošanu, kā to visu īstenot eh, esošajos reģionos un partnerībās. Pašlaik esam sagatavojuši šādu um, ehm, sasniedzama mēķu sarakstu. Tātad jāattīstas starp savstarpēji savienota atbalsta infrastruktūra, proti pētniecības laboratorijas, uh, mācību fabrikas, pilotražotnes. Un otrs ir pakalpojumu modelis, lai atbalstītu novatoriskumu ražošanas sektorā. Trešais ir pakalpojumu tīklošanas sistēmas, kas būtu kopējas visiem reģioniem. Tātad arī jauni finansēšanas modeļi un tas, kā mēs varētu apmainīties ar šīm tehnoloģijām visos reģionos. Uh, Tāpat arī, ja runa par finansēšanas modeļiem, mēs eh, gribam zināt, kāds ir finansējums pašlaik ražošanā un kā to varētu uzlabot. Un pēdējais mēs arī vēlamies sagatavot konkrētu komunikāciju plānu. Eh, Sākam darbu janvārī un beigsim darbu šī gada beigās. Esam jau nākuši pie dažiem secinājumiem. Reģionos pastāv dažādi industriālie klasteri. Uh, bet eh, tehnoloģiju centri tomēr ir vairāk vai mazāk līdzīgi. Otrakārt, eh, saziņas starp tehnoloģiju centriem, klasteriem un MVU varētu tikt uzlabota. Eh, dažos gadījumos ir vajadzīga konkrēta politika un programmas Eiropas līmenī, lai mēs varētu veicināt MVU un klasteru sadarbību ar tehnoloģiju centriem. Uh, Tas ļautu mums patiešām veicināt eh, viedo specializācijas stratēģiju attīstību visos reģionos. Tāpat arī rekomendējam un esam pieredzējuši, ka iesaistīto pušu darbība, piemēram, reģionālo attīstību aģentūras, eh, rūpnieciskās asociācijas, noteikti pozitīvi ietekmēs partnerību un pakalpojumu kvalitāti, kas tiek nodrošināta MVU Un tā kā man sāk jau trūkt laika, tehnoloģiju centri eh, piedāvā līdzīgus pakāpojumus visu veidu uzņēmumiem. Tātad nav konkrētu programmu, kas būtu piemērotas MVU. To noteikti vajadzētu analizēt un atrisināt nākotnē. Un pēdējais, bet arī svarīgs punkts - reģionālais finansēšanas mehānisms, lai atbalstītu MVU novatoriskumu pašlaik neatbilst tam, ko MBU no tā sagaida, un daudzos gadījumos netiek arī atbalstīta starpreģionu sadarbība. Tomēr ir arī plāni, kas uh, mēģina uzlabot šo situāciju. Pašlaik uh, esam uh, savā projektā nonākuši līdz viduspunktam, un tas arī bija viss, ko es varēju pastāstīt. Paldies! Aplausi par jūsu prezentāciju! Un es apsveicu jūs arī ar to, ka jūs redzat un varat izlasīt tik mazus burtiņus no tik liela attāluma. Nākamais runātājs Daniels Gotšalds. Viņš uh, ir no Bavārijas. Gotšalda kungs ir eh, Inside Bavārija Obenburgas eh, Vācijas plānošanas menedžeris. Viņš darbojas pakalpojumu uzņēmumā un uh, Inside Bavaria ir iniciatīva ķīmijas klasterim. Un šis projekts attiecas uz ķīmijas industriju. Tīkls strādā ar ķīmijas ražotājiem un arī citām rūpniecības nozarēm. Tāpat arī tiek nodrošināta sadarbība ar vietējām un reģionālajām attīstības aģentūrām, uh, visā pasaulē. Patiešām interesanti. Lūdzu, dod jums vārdu. Priekšādātāja kungs, godāmie deputāti, paldies! Mūsu projektā mēs saskaramies ar šādu izaicinājumu. Mums Eiropā ir trīs pavisam atšķirīgi reģioni. Viens ir Nīderlande, otrs ir Bavāra, Diedvit Tirole. Vai mums izdosies panākt tādu kopēju vērtību ķēdi un kopēju stratēģiju šiem trim reģioniem? Uh, materiālu jomā. Ja mums tas izdosies, tad mēs varēsim šādu stratēģiju piemērot arī citiem reģioniem un citām nozarēm, jo galu galā mēs visi saskaramies ar tādiem pašiem izaicinājumiem globalizētajā pasaulē. Piemēram, es biju pirms divām nedēļām Zviedrijā, ļoti tuvu polāriem lokam, un es eh, sievai teicu, ka beidzot es vairs nedzirdēšu par ķīniešiem, par milzīgiem projektiem, Un tad, kad es ierados lidostā, tad pirmais, ko es dzirdēju, uh, ir tas, ka viņi bija ļoti aizņemti, tāpēc, ka gaidīja ķīniešu investorus, kas bija gatavi investēt miljardu eiro. Tātad mums nav uh, vajad, vairs vajadzīgā spēka un pilnvaru, lai noteiktu spēles noteikumus. Tātad, ja mēs varēsim apvienot vairākus reģionus un varēsim uh, attīstīt tālāk viedās specializācijas stratēģijas, tad mēs atkal būsim noteicēji. Uh, Tātad mums ir jāliek uzsvers, piemēram, uz pārrobežu uh, montēšanas līnijām. Piemēram, varbūt uh, Bavārija varētu būt uh, reģions, kas izmantos Nīderlandes ražotās ķemikālijas, un savukārt uh, Dienvidu Tīrole varētu te pielikt klāt arī vides dimensiju, un tad to visu mēs varētu tālāk nest uz Ķīnu, uz ASV un citur. Mums vajadzētu veicināt šīs eh, vērtības ķēnes, piemēram, eh, tīru ražošanu, efektīvākus ražošanas procesus, um, pārtikas jomā un tā tālāk. Mums ir jāskatās, vai mums ir vajadzīgās tehnoloģijas un vai mums ir vajadzīgie izēja materiāli un vai tie ir pietiekami tīri. Tāpat arī mums ir jāskatās, vai mums ir piekļuve tirkumu. Ja tas viss darbojas, tad eh, viss ir ļoti labi, mēs varam ieviest šos klasterus. Bet, ja nekas no tā nav pieejams, tad mēs te tikai lieki ceram. Tāpat mums ir arī vajadzīgas investīcijas, kas ļautu mums darboties. Piemēram, ja runa par 3D drukāšanu biomedicīnas materiāliem, nu, te var, piemēram, runāt par mākslīgo iegurņu ražošanu no mākslīgiem materiāliem, un ja mums bija šīs, šie 3D printeri, un ja mums būs biomateriāli, tad mēs varēsim arī kaut ko izdarīt šajā jomā. Mēs esam identificējuši dažu mēnešu laikā uh, Um, jau 50 šādu uh, svarīgu investīciju. Tātad tās visas būtu jāliek mūsu investīciju rīcības plānā. Mums ir vajadzīgi finanšu un rūpnieciskie investori, un šīm investīcijām vajadzētu mums palīdzēt aktivizēt šīs uh, pārobežu vērtības ķēdes. Tad mēs varētu saprast, uh, kādus projektus mēs varam piedāvāt uh, Eh, finanšu investoram no Ķīnas vai tehnoloģiju investoram no ASV. Mums ir jāsaprot, kas ir piegādātājs un kas ir klients. Un tie ir paši svarīgākie punkti. Mums ir jāsaprot šī jaunā vērtības ķēde. Un tas viss ir jāpiesaist arī internetam, visam ir jābūt publiskam un ir jābūt arī atvērtiem jauniem projektu priekšlikumiem. Tātad te ir runa par tādu lielu mašinēriju. Iespējams, mēs paņemam ideju no viena reģiona, iesviežam to šajā mašīnā un tad eh, tā mašīna a, eh, savukārt šo ideju pārsviež tālāk uz nākamo reģionu, kas a, eh, var a, to visu attīstīt tālāk. Šeit ir runa ne tikai par investoriem no visas pasaules, bet arī investoriem no Eiropas Savienības. Mēs šo mašīnu saucam par vērtības ķēdes akceleratoru. Šeit mēs nedomājam tikai par jauniem materiāliem, bet par visiem viedo specializācijas sektoriem Eiropā. Šī mašīna mums ir jāapvieno ar finanšu investoriem, ar nekustamā īpašuma attīstītājiem. Agrāk viņi investēja diezgan tādos zemesvērtības projektos, kazino, e, iepirkuma centri un tā tālāk. Ja mēs viņiem parādīsim, kādas iespējas ir investējot e, Eiropas viedo specializāciju klasteros, mēs panāksim kaut ko tādu, ko jūs tagad redzat uz ekrāna. Tātad te ir runa par desmitiem miljardu vērtām investīcijām Ķīnā. Mēs varam izveidot šādus projektus arī Eiropas Savienībā, izmantojot ķīniešu naudu. Mums ir jāizveido tam vajadzīgās investīciju platformas. Mēs ceram, ka tas kļūs par ļoti vērtīgu rīku Eiropas komisijai un arī šai komitejai. Paldies! Thank you very much. Paldies! Jūs lieliski iekļāvāties atvēlētajā laikā. Un tagad mēs uzklausīsim mūsu kolēģi Eiropas parlamentu, Managalkungu. kungu kurš bija viens no iniciatoriem šim izmēģinājumu projektam. Es pat teiktu, gandrīz vai vienīgais iniciators ITRE komitejā. Cik man zināms, kolēģi, jūs vēlējāties mums parādīt arī kādu slaidu prezentācijā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Neesmu pārliecināts, ka visi var redzēt, eh, saskatīt un saprast eh, šo grafiku. Bet tas ļoti vienkārši. Un es varu arī to nosūtīt visiem, kas ir interesēti. Tur ir parādīta saikne starp eh, darba spēka izmaksām stundā un ražīgumu katrai dalību valstī. Šeit mēs redzam. Lai saprastu šo saikni. Jā, es vēlētos eh, pat, eh, pateikties eh, komisāram Katainenam kas atbildīgs par izaugsmi, par to, ka viņi izrādīja sapratni šīm izmēģinājumu projektam. Tāpat arī vēlos pateikties abiem šodienas viesiem, Gotšalkungam, kas pārstāv Inside Bavārija, un tāpat arī Katalonijas pārstāvjiem, tātad Bavāriju un Kataloniju. Tas nav nekāds e, nejaušs gadījums, ka šie divi reģioni ir izveidojuši tehnoloģiskos klasterus, un bija tie, kas uh, izmantoja šo iespēju un īstenoja šo projektu. Mēs uzklausām eh, šos divus ekspertus eh, par izmēģinājumu projektu, bet tas bija iespējams tikai tad, ja komisija un parlaments iet vienā virzienā un veido kaut ko sistemātisku. Uh, un attīstītākie reģioni, kas ir tehnoloģiski attīstīti vienā vai citā nozarē, to tad var izmantot. Un tad kopā ar reģioniem, kuriem arī ir uh, iespēja izmantot, kuriem ir spējas izmantot šīs iespējas. Un uh, tas, kas mums jāpatur prātā, ir ne, ne tikai struktūrāls reformas ar algu samazinājumiem. Tā, tā vietā mums ir nepieciešama rūpniecības politika, kur notiktu nepārtraukta salīdzinoša analīze, un mēs mācītos viens no otra un pievērstu īpašu uzmanību specializācijai savā reģionā, tajās jomās, kur tiešām ir Eiropas pievienotā vērtība. Tas ir tas pats svarīgākais šajā jautājumā. Un esmu pārliecināts, ka tas, kas mums eh, īpaši pietrūks rūpniecības komitejā, rūpniecības politikā, es atvainojos, ir eh, cīnīties ar šo paradoksu. Jo no vienas puses ļoti daudz investīciju notiek un pētnieciskā darba, bet neskroties uz to, mēs netiekam pie tehnoloģiskām inovācijām. Uh, Un tieši tādēļ ir nepieciešams šāds izmēģinājuma projekts. Es ceru, ka e, no tā gūs mācību gan komisija, gan arī šis parlaments. Paldies! Man jautājums bija, kas, kas ir tām valstīm, kas nav iekļaut šajā grafikā? Tur kāds desmit, man liekas, pietrūka jūs grafikā dalību valsts, es domāju. Vai varat atbildēt? Mums bija redzams grafiks, kur ir kaut kādas 18, 19 dalību valstis, bet kā tad ar pārējām? Tās ir kaut kur citur? Mm. Vai tad tur ir 19? Manuprāt, tur ir 28 dalību valsts. Katrā ziņā tie ir Eurostat eh, dati. Mēs izmantojam oficiālos datus. Eh, bet, nu, var, protams, šos datus pārbaudīt. Thank you very much. Any other request for floor? I will, excuse me, President, I, I will... Uh... Jā, Es, protams, nosūtīšu jums visus datus. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Vēlamies dot vārtu Karskungam, Eiropas komisijas pārstāvim, kurš ir DG Grow ģenerāldirektorāta direktors. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo iespēju eh, DG Grow eh, komentēt eh, par šo pilotu projektu, izmēģinājumu projektu. Pirmkārt jau vēlamies. Uh, izteikt pateicību ITRE komitejai par atbalstu, kas no pirmās dienas jau tika sniegts šo projektu realizācijai. Īpaši paldies godātājiem deputātam Aragalkungam par viņu ieguldījumu. Jūs jau dzirdējāt par šiem projektiem, kas darbojas, bet sniegšu jums tādu plašāku perspektīvu. Vēlos īpaši izcelt to, ka šie divi projekti ir bijuši ļoti svarīgi, lai mēs varētu aktualizēt un paplašināt klasteru pieeju. Mēs uz tā pamata esam sagatavojuši jauno aktivitāti, kas sāksies kosme programmas ietvaros 17. gadā, lai stiprinātu klasteru partnerības, ļaujot specializēties, un tas ļaus arī uzlabot klasteros uzņēmējdarbības vidi maziem vidiem uzņēmumiem. Un eh, tas arī palīdzēs piesaistīt investīcijas un tiks uh, tādējādi izmantots šajos izmēģinājumu projektos iegūtās zināšanas. Tātad palīdzēs sagatavoties partneru meklēšanai, šie dati jau ir publicēti. Šīs Eiropas eh, klasteru partnerības ir paredzētas MVU atbalstam un eh, tiks sagatavots arī plāns, lai labāk varētu izmantot šīs iespējas. Tas tiks īstenots no kosme budžeta, vairāk kā 2 miljoniem eiro, un mēs plānojam 12 šādas partnerības, tātad par 4-5 klasteriem eh, dažādās dalību valstīs. Būs obligāti iekļaut eh, klasteri no vismaz viena, viena mazāk attīstīta reģiona vai pārējais eh, reģiona. Un tāda ir obligātā prasība šai pieejām. Vienlaicīgi mēs arī cenšamies šai pieeja iesaistīt reģionālās varas iestādes. Tāpēc kopā ar DigiRegio esam izveidojuši viedo e, platformu industrializācijai. Reģionālām iestādēm būs iespēja vērsties pie platformas, e, meklējot nepieciešamo kompetenci. Un tādējādi tie, tas būs atbalsts arī klasteru izveidē Eiropā. Noslēgumā Vēlos informēt, ka mēs joprojām vēl iepazīstamies ar šiem diviem izmēģinājumu projektiem, lai saprastu, ko mēs no tiem varētu mācīties. Piemēram, mēs ar partneriem projektos apspriežam to, kā um, padarīt interesantākus pušu, trešām pusēm šos klasterus. Piemēram, ja izmēģinājuma projekts ir veicinājis ieguldījumus vienā klasterī no infrastruktūras uh, veida vai laboratorijas vai cits aprīkojums. Mēs vēlamies, lai tas būtu pieejams arī citiem klasteriem. Tā kā jūs redzat, ka šeit ir daudz e, liels potenciāls, ko var e, nākotnē attīstīt. Paldies! Paldies! Vai vēlaties noslēgumā vēl e, kaut ko sacīt? Īsi tad noslēguma izteikumi no mūsu ekspertu puses. Paldies par šo godu. Pavisam īsi, jūs pieminējāt citus reģionus un iegūmus citiem partneriem. Mēs vēlamies, lai mūsu izstrādātie rīki, instrumenti būtu pieejami visos Eiropas dalību valstīs un reģionos. Mēs priecājamies par visiem, jo šitie ir vienīgie projekti, kur katrs eh, projekta partneris vēlas, eh, lai uh, Eh, viņu klasters gūtu iegūmus, bet arī, lai visi citi varētu izmantot to. Tādējādi mēs kļūsim spēcīgāki, un to mēs no nākamā gada sākuma arī piedāvāsim. Eh, paldies no mums abiem par eh, šai komitejai par to, ka tas kļuva iespējams. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, par to, ka bijāt šeit klāt. Mums prieks, ka projekts iet uz priekšu un uzrāda diezgan labus rezultātus. Paldies! less than five minutes. Yeah, we've got a spare five minutes. Un mums ir eh, piecas minūtes vēl līdz balsošanai. Uh, uh, this, dear colleagues, ladies and gentlemen, we've got may... Godātie kolēģi, uh, nav varbūt pārāk daudz klātesošo, bet uh, uh, nu, neko nevar darīt, mums ir jāsāk. Nu, jau trīs vai četras minūtes mums jāiet balsošanai. Vispirms testa balsojums, tātad pārbaudam. Jautājums Vai esat apmierināti ar to, ka esat uh, atpakaļ Eiropas parlamentā? Lūdzu, balsojiet, sniedziet atbildi. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Lielākā daļa ir apmierināta, laimīga ar to. Tas ir labs rezultāts. Nemaz negaidīja tik labs rezultāts. Tad ķeramies e, pie mūsu balsošanas saraksta. Mūsu reference Nikolā Bejs. Atbildība, kompensācija un finansiālais nodrošinājums attiecībā uz offshore naftas un gāzes nozars darbībām. 20. grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 21. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. 21. I, I open the vote, I close the vote. Tad sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 22. Kurš par? Pret. Atturas. Tāds pats vairākums pieņemts. 23. par. Pret. Atturas. Pārbaudam. 23. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit ceturtais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Divdesmit sestais, kurš par, pret, atturas, pārbaudām, 26. Beidzam balsot. Pins. 27. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, pārbaudām. 31. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 35. personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. par. Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. par. Pret. Atturas. Pārbaudam arī šo. 37. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 39. par. Pret pret, atturas, pārbaudam, lai būtu pilnībā pārliecināti. 39. grozījums tātad, beidzam balsot, pieņemts. 40. par, pret, atturas, pieņemts, ar tādu pašu vairākumu, 41. par, pret, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. atkrīt jo 37. mēs pieņēmām. 46. par, pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, pret, atturas, noraidīts. 53. par, pret, pret, atturas, noraidīts. 49. par, pret, atturas, noraidīts. 50. par, pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret. 52. vajadzētu pārbaudīt. Beidzam balsot pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 55. par, pret, atturas, pieņemts. 56. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums numur 1 par, par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudām. Pārbaudām pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts pieņemts. Kompromiss numur divi par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, pārbaudām ceturto. I close the vote. Beidzam balsot noraidīts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret, atturas, noraidīts. Deviņi par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, labi pārbaudam. Pārbaudām 12. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. par pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 4 par, pret, atturas, noraidīts. 11. par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par, es atvainojos, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. Gala balsojums elektroniski. Balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad mums atzinuma komitejai šajā jautājumā nebūs par atbildību, kompensāciju un finansiālu nodrošinājumu attiecībā uz offshore naftas un gasas nozars darbībām. Paldies, kolēģi! Varbūt varam tad nekavējoties pāriet pie nākamā punkta, numur 6. Aicināšu jūs uzvesties klusi un mierīgi, ja vēlaties iziet no šīs zāles. Lūdzu. Arī Kariņkungs. Krišjāni. Okay, so let us start. Labi, tad sākam. Sestais darba kārtība punkts. Informācijas apmaiņas mehānismu izveida ar starpvaldību nolīgumiem un nesaistošiem aktiem starp dalību valstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā. Svarīgs jautājums. Šis priekšlikums e, regulē veido daļu no energoapgādes drošības paketes. Tātad tā tiek veidota. Mēs vēlamies stiprināt iekšējo enerģētikas tirgu un energoapgādi. Regulas projekta mērķis ir nodrošināt atbilstību starpvaldību vienošanos par enerģētiku, tās atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai un uzlabot caurskatāmību šajos eh, līgumos, lai stiprināt arī solidaritāti starp dalību valstīm. Referent, kā jūs noteikti atceraties, prezentēja savu ziņojumu jau jūnijā. Tur bija 27 grozījumi. Bez pašā referenta grozījumiem tika iesniegt vēl 203 grozījumi. Šodienas debašu mērķis ir apspriest šos grozījumus pirms sākas kompromisa meklēšana. Tad sāksim mūsu diskusijas. Vispirms referents, pēc tam ēnu referenti. Un tad viņi varēs ķerties pie kompromisa grozījumu sastādīšanas. Tātad mūsu referents ir eh, Zdislavs Krasnodebskis no EKR grupas. Lūdzu, vārds jums. Dziękuję, panie przewodniczący, panie premierze. Paldies, priekšstādātāji. Kā jau jūs teicāt, ir tikuši iesniegt 203 grozījumi. Tātad jūs saprotat, ka skaits ir liels, taču ne gluži milzīgs. Ir piedzīvotas arī grūtākas situācijas par šo. Mēs plānojam tikšanos ar ēnu referentiem nākošu nedēļu Strasburā. Varbūt, ka datums varētu mainīties, salīdzinām ar to, ko mēs šodien nosūtījām. Šodien mēs nosūtījām kompromisu priekšlikums. At, atgādināšu, ka saskaņā ar darba kārtību par projektu komitejā bija jābalso 13. oktobrī. Runājot par grozījumiem, uh, varētu sacīt, ka to saturs ir vērsts uz to, lai palielinātu komisijas eh, tiesības starptautisko nolīgumu kontekstā. Eh, izrādījās, ka ir kolēģi, ka šai ziņā ir pat vēl ambiciozāk par mani. Grozījumos, ja tie tiks pieņemti, sanāks tā, ka ziņojums uh, tiecas tālāk nekā oriģinālais sākotnējais komisijas priekšlikums. Tā tad ir viedoklis, ka līdzinējie noteikumi nebija gan saistoši. Vēl sīkāk var runājot, varētu piebilst, ka ir daži kolēģi, mhm, īpaši kreisajā un labajā pusē, kur viedokļi ievērojami atšķiras par šo jautājumu. Pievēršoties detaļām. Es domāju, ka vairākums ir pār ex ante kontroli. Ne tikai attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem, nolīgumiem starp valstīm šī vārda striktē nozīmē, bet arī attiecībā uz tirzniecības nolīgumiem, kas izriet no šiem nu, starpvalsts nolīgumiem. Šis eh, jautājums šiet ir saistīts arī ar nesaistošajiem instrumentiem. Visumā runājot, varētu teikt, ka kon ka kolēģiem varētu likties, ka ir nepieciešams kontrolēt vai ierobežot tādu veidu dokumentus, kas nav nolīgumi starp dalībvalstīm. Kaut arī no juridiskā viedokļa saturs šai, šiem dokumentiem atbilst tieši tādam, kas ir starptautiskos nolīgumos. Bija arī priekšlikums kontrolēt tādus uh, līgumus, kur parakstītāja puses ir ne tikai dalība valstis, bet arī uzņēmumi, kur galveno, galvenie turētāji ir valstis. Tā ir tāda īpaša mm, vienošanās uh, kategorija, tāds kā hibrīd vienošanās, saskaņā ar padomis. Uh, nostāju. Mēs šai pieejai nepiekrītam. Tātad uh, mēs nepiekrītam tam, ka jāprebežojas tikai ar valstu nolīgumiem. Vairums deputātu piekrīst, ka mm, nolīgumi jākontrolē ne tikai attiecībā uz ES tiesību aktiem, bet arī attiecībā uz enerģētikas, enerģijas uh, savienību un citām stratēģijām. Es varu sacīt, ka esmu optimistiski noskaņots, iespējams panāksim kompromisu efektīvi un ātri, jo ir jau redzams vairākums mūsu komitejā, un tas pats attiec arī uz plenāru sesiju. Paldies! Nu, Lielas paldies Krasnoģepska kungam! par jūsu ziņojumu prezentēsi. Es saprotu, ka jūs jau esat sācis strādāt pie kompromisa grozījumiem. Tā tad mēs tagad varam pāriet pie ēnu referentiem. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Uručeva kungs lūdzu. Jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, uh, Es augstu vērtēju eiropeiskāku pieeju, par kur iestājās referents Krasniedebskis attiecībā uz komisijas jauno priešlikumu par starpvalstu nolīgumiem enerģētikas jomā. Es arī pateicos citiem kolēģiem par viņu ieguldījumu, jo bija vairāk par pār par 200 grozījumiem. Es tos visus esmu izlasījis, un šai sakrā vēlos uzsvērt dažas lietas, kas ir rūpīgi jāizskata mūsu turpmākajā darbā. Pirmkārt, ir jāievaro zinām sarkanās līnijas attiecībā uz dalību valstu kompetenci pieņemt lēmumus par to pašu enerģētikas politiku. Mums ir jāpanāk uz vērīgs līdzsvars uh, attiecībā uz dalību valsta kompetencēm piedaloties sarunās par starpvalsts nolīgumiem. Šeit ir jāievēro subsidiaritātes un proporcionalitātes princips. Es uzskatu, ka dalībvalsts interesēs ir izmantot komisijas ekspertīzi šajā kontekstā, taču obligāti komisijas līdzdalība sarunās ir jau kas viņpus sarkaniem līņiem. Uh, Komisija var piedalīties kā novērotājs tikai ar konkrētās dalībās piekrišanu. Otrakārt, attiecībā uz nesaistošiem instrumentiem, manā skatījumā dalībvalstīm nevajadzētu pieprasīt pienākumu pārbaudīt šos nesaistošos instrumentus, jo tie no juridiskā viedokļa nesaistoši instrumenti, un līdz ar to uh, šim lēmumam nav jātiec uz šiem instrumentiem. Šo instrumentu pakļaušana kontrolē ir brīvprātīgi. Manā skatījumā tas radītu pārāk lielu administratīvo slogu un vispār nebūtu arī izdarāms. Pastāv bāžas par to, ka dalībvalsts pāries no starpvaldību nolīgumiem uz ne saistošiem instrumentiem. Manā skatījumā šīs bāžas ir pārspīlētas katrā ziņā sarunās iesaistīto pušu eh, darbība vainagosies ar panākumiem, proti ar saistošu vienošanos. Treškārt, mums ir jābūt precīzākiem definējot starpvaldību nolīgumu. Jo līgumi par enerģētikas apgādi un enerģētikas uh, infrastruktūru var potenciāli, ja tad, ja tie ir saistoši, var potenciāli uh, mainīt, grozīt iekšē tirgu. Un kā jau teica Krasnodebska kungs, jāprobežojas eh, ar ex ante paziņojumu tikai attiecībā uz dabasgāzes nozari. Manā skatījumā naftas jomā mums ir vienošanās pār enerģētikas infrastruktūru un uh, piegādi, kas var ietekmēt iekšē tirgu. Šai ziņā mums jāatrod um, dabspējīga uh, definīcija, kas ļauj līdzdarboties ar, arī padomē, pad, kam padomu varētu piekrist. Un noslēgumā dalībvalstīm ir iepriekš jāsniedz informācija komisijai par uh, starpvaldību nolīgumiem, kas saistīti ar enerģētiku, jo tas pilnīgi saskan atbilst ES mērķiem enerģētikas savienības jomā, un tas arī nodrošina atbilstošu iekšējā tirgus darbību. Paldies! Lielas paldies, kolēģi! Balčītis kungs, lūdzu, sociāldemokrāta politiskās grupas vārdā. Pirmās pirmininkie, e, pirmās. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentam par lieliski paveikto darbu, ko viņš ir īstenojis. Viņa nostāja bija ļoti stingra, viņš iestājas par komisijas priekšlikumu. Viņš vēlas panākt efektīvu uh, instrumentu informācijas apmaiņai par starpvaldību vienošanos. Es kā N referents arī vēlos iestāties par šo nostāju. Esmu izlasījis visu kompromisu grozījums un vēl un var sacīt, ka referentam ir izdevies saglabot principālu, princip, galvenos priekšlikumus, kas stiprinās enerģētikas tirgu. Runājot par nesaistošiem pasākumiem, tie manā skatījumā ir jāiekļauj ex ante izvērtējumā. Tāpat atbalstu pilnīgas informācijas sniegšanu par sarunām, tad pievēršoties komisijas līdzdalībai sarunā. Saruna procesā arī tas ir labs aspekts. Tas ir stiprināts ceturtajā kompromisa grozīmā. Tur komisijas līdzdalība ir paredzēta obligātā kārtā, tādā gadījumā, kad sarunas attiecas uz 20% enerģijas piegādi. Tāpat esmu gandrīz par to, ka starpvaldību vienošanās nākotnē um, par tādām būs uzskatām nevis satura ziņā, bet uh, nevis pēc formas, bet pēc satura. Tas minēts pirmajā kompromisa grozīmā. Vēlos pateikties referentam par viņu lieliski paveikto darbu. Es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos par šo dokumentu saturu. Tas būs ļoti svarīgi. Tas mums palīdzēs nākotnē stiprināt enerģētikas tirgu. Paldies! Liels paldies! Turpin priekšsēdētājs. Palunder kungs aizstāv Tāranda kungu zaļo politiskās grupas vārdā lūdzu. Jums vārds. Um, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais referent, dārgie kolēģi, ir grūti par, par pārvērtēt eh, starptautisko vienošanos lomu enerģētikas tirgū. Mēs arvien vairāk apjaušam to, ka pašreizējā sistēma ir jāstiprina. Es to no nu viss sirds atbalstu. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas komisija, kā līgumu sargātāji, nevis bezpēcīgi noraugās uh, bet izmanto visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai tiktu ievēroti enerģētikas savienības uh, mērķi. Mūsu atbalsts ir vajadzīgs. Un es redzu, ka ir atbalsts priekšlikumam, ka komisijai ir ne tikai iespēja, bet arī viss uh, pienākums piedalīties starpvaldību uh, Uh, nolīgums sarunās, ka tās ietekmēs uh, iekšējo tirgu un enerģētikas savienību un to dalībās. Būtu arī vērts iepriekš definēt, kuri nolīgumi šai kontekstā ir svarīgi, un tāpēc arī komisija jāpiedalās sarunās mūsu skatījumā. Starpvaldība vienošanās pat ne enerģētikas uh, piegāde, kas attieksies uz apmēram div, vismaz 20% no enerģetikas piegādēja konkr piegādes kon konkrētajā valstī. Mēs uzskatām, ka ir jāiesaist trešā puse, tad jā, ir trūkumi, kur eh, starpvaldību nolīgumi tiek izmantoti tikai to piesekšanai. Mēs uzskatām, ka šim lēmumam ir jātiec arī uz eh, nolīgumiem ar lielajiem enerģetikas eh, gigantiem kā Gazprom, piemēram, kas ievērojami ietekmē enerģetikas politiku. Noslēgumā mēs esam rūpīgi izskatījuši referentu priekšlikumu, un ņemot vērā arī kolēģu iesniegtos grozījumus, mēs esam uh, pozitīvi noskaņot par to, ka sarunas būs veiksmīgas, un ceram, ka nākotnē varēsim cieši sadarboties, arī konstruktīvi strādāt referentiem, ānu referentiem. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, turpin priekšsēdētājs! un Virnīgas kundze aizstāja Linaras kundzi Alde grupas vārdā. Lūdzu, vārds jums. Lielas paldies priekšsēdētē. Vēlos pateikties referendam un ānu referentiem par ļoti veiksmīgo sadarbību strādājot pie šī dokumenta. Mūsu skatījumā uh, Referents sagatavotais ziņojuma projekts iekļauj jau daudzas svarīgas punktus, kas vērst uz komisijas lomas stiprināšanas sarunu procesā par starpvaldību vienošanās. Ja mēs vēlamies izveidot Eiropas enerģetikas tirgu, tad mums ir jānodrošina, ka starpvaldību nolīgumi atbilst ES tiesību aktiem. Starpvaldību nolīgumiem ir nozīmīga loma, izveidojot ietvaru ilgtermiņus investīcijām enerģētikas tirgū. Ja šie nolīgumi neatbilst ES tiesību aktiem, tas var mazināt investīcijas un arī veicināt sadrumstalotību iekšē tirgu. Mēs piekrītam referentam vairākos jautājumos, piemēram, nepieciešamība īstenot eksante mm, izvērtējumu un arī modelo klauzulu iekļaušanu. Tas veicinās caurskatāmību un atbilstību ES tiesību aktiem. Uh, Mēs esam arī iesnieguši virknu grozījumu, lai tālāk stiprinātu ziņojuma projektu, lai nodrošinātu arī komisijas uh, pārskatīšanas iespējas. Mēs iznaudzējam eksante, novērtējam nepieciešamiem mm, nesaistošiem instrumentiem un tāpat arī starpvaldību nolīgumiem, lai uh, mazinātu iespēju apiet e komisijas izvērtējumu. Taču mūsu skatījumā neviens komisijas izvērtējums nedrīkst jau iepriekš uh, izlemt uh, uh, vienošanos saturu un formu. Tikai jānodrošina, ka tie atbilst ēst tiesību aktiem. Tad mēs arī augstu vērtējam, ka komisija var piedalīties sarunās kā, novērt, nu, kā novērotājs ne tikai pēc konkrētās dalībvalsts uzaicinājuma, bet uh, Tāpēc, lai uzraudzītu iekšējā tirgus darbību un nodrošinātu enerģētikas piegādes drošumu. Lielas paldies un <clears throat> ceru arī turpmāk veiksmīgi sadarboties. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem! Sivikjotis kungs lūdzu. Viņš pārstāv goja politisko grupu. Paldies priekšsēdētāji! Sākumā vēlos pateikties kolēģim Krasnodebska kungam par viņu ziņojumu Kaut arī no pašsākuma jāsaka, ka mums, kā Eiropas kreiso spēku partija, ir atšķirīga nos, eh, nostāja par to, ka jā, jāslēdz starpvaldību nolīgumu. Mūsu skatījumā ir nepieciešama valsts kontroli. Nevar būt tā, ka dalībvalsts nevar parakstīt eh, nolīgumus bez komisijas eh, apstiprinājuma, kā tas norādīts ziņojuma. Nav arī mm, pozitīvi vērtējums, ka komisija obligāti jāpiedalās sarunās. Es saprotu, ka komisijai jābūt kādām iespējām, proti, ka tā izvērš, e, pieņem lēmumu, cik svarīgi ir šī, šī nolīguma, taču milzīgā kontrola, ka šeit tiek piešķirta komisija, var vienkārši sagraut šīs vienošanās. Komisija vēl nav izdevies pārvarēt nopietnās problēmas enerģetikas piegāde, kaut arī daudzas dalībvalstis uh, un reģioni vēl ar vienu ir nošķirt no lieliem tīkliem. Ņemot to vērā, ir ļoti grūti veicināt tās politikas, kas samazina dalībvalstu pašu tiesības un šo valstu iespējas izveidot daudzdimensionālas vienošanās priekšlikumu, kas parāds lielāku komisijas iesaisti vēl pirms starpvaldību vienošanās noslēgšanas, ir saistīta ar lielu risku. Tikpat problemātisks ir priekšlikums, ka dalību valstīm būtu pienākums informēt komisiju par to nodomu sākt sarunas par starpvaldību nolīgumiem un kā arī tiek pieprasīts lai to nodomi neie, nesamazinātu komisijas uh, iespējas. Īpaši kaitīga, kaitīgs ir priekšlikums, ka komisija varētu kontrolēt pat vēl nesaistošos dokumentus, piemēram, attiecībā uz kopīgu darbību infrastruktūru izveidēji un uh, piegādes nodrošināja. Diemžēl šie priekšlikumi dalībvalsts padara par uh, pilnīgiem komisijas vasaļiem, kas no tās atkarīgi. Mūsu skatījumā tas ir pilnīgi nepieļaujami. Tā vietā uzsvaru, ka būtu labāk, lai komisijai būtu stiprināta konsultatīvā loma tad, ja to pieprasa dalībvalstis. Šādā virzienā arī iesniedzam mūsu grozījumus un ceram, ka daži šādi grozījumi tiks iekļauti arī kompromisu grozījumos. Paldies! Liels paldies! Morēlī kungs, EFDD politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšsādātā! Mēs šeit runājam par īstenu kopējo enerģētikas politiku. Šī politika nodrošinātu Eh, piegādes drošību mūsu pilsoņiem. Nu, šis eh, mēģinājums ir pozitīvi vērtējums manā rīcībā, gan ne tikai dažas minūtes, bet, nu, tad es pievērsīšos dažiem elementiem, kas pamatojas, eh, kuros pamatojas mūsu grozījumi. Tā tad ir mūsu loģika. Pirmkārt, ir jāprecizē, kāda ir komisijas loma. Tā ir labāk jāieskicē. Mūsu skatījumā, oriģināla tekstā, ir pārāk neskaidrība. Tātad mūsu grozījumi precizē tās lomu. Tālāk, komisija ir eh, konsultatīva loma citādi, komisija kļūtu par trešo sarunās iesaistīto pusi. Sarunās nedrīkst aizmirst, ka uh, tematam ir eh, nozīmīga, ir liela loma, kur arī precizē iesaistītās puses. Un tālāk Mēs esam sacījuši, ka komisijas loma ir jābūt tīri juridiska rakstura. Tad vēl šeit mēs runājam par uh, pilnīgi pieaugušiem bērniem, ja tā varētu sacīt dalībvalstīm. Mums tas ir jāatbalsta. No operatīvā viedokļa komisija ir tikai operacionāls, operatīva loma, tā sakot. Mēs vēlamies, lai komisija piedalītos sarunās kā aktīvs Uh, konsultants, uh, kas piedalās sarunās, bet nevar kaut kā pārsniegt tās pilnvaras. Ir vēl citi dati šais dokumentos, kas ir jā, šai dokumentā, kas ir jālabo. Tiek minēts, ka komisija ir uh, pāraudzības iespējas, bet es domāju, tā nevajadzētu būt galvenā loma te dalībvalstīm. Kādi ir sarunu mērķi enerģetikas lomā? Nu, to sarunu mērķis ir panākt vienošanos, kas pieejam abām pusēm. Tātad te ir juridiska nozīme katrai iesaistītajai pusē. Ir jāspēj uh, vienošanos īstenot ilgspējīgi. Un nu, tikai šādā kontekstā uh, komisija var iesaistīties. Mūsu grozījuma mērķis ir atgādināt komisijai, ka tā, tās loma nav aizstāt dalībvalstis. Tai nav jādod arī šis iespējas, ka tā aizstāja dalībvalsts, jo citādi mūsu pilsoņiem ar vien, ar vien būs vairāk iespēja, ka Eiropas birokrātija ir visi noteicēji, un to mēs nevēlamies pieļaut. Liels paldies! ENF grupas vārdā Šafhauzera kungs. Dārgie kolēģi, priekšstādātāja kungs, enerģetikas jomā dalību valstīm ir pamatkompetence. Starpvaldību pieeja ir nepieciešama arī šādu investīciju kontekstā, jo šīs ir ilgtermiņa investīcijas, kam nepieciešama redzamība un nepieciešams valsts atbalsts. Subsidaritātes princips un arī proporcionalitātes princips mums liek atzīt, ka komisijai nekas nav darāms enerģētikas nolīgumos. Ar starpvaldību pie, pilnīgi piekrīt, pietiek. Ir runa par enerģētikas eh, drošumu, kas pamatojas dalībvalstīs. Tā ir ilgter, tas ir ilgtermiņa skatījums saistībā ar nepieciešam nodrošināt pie, piegādi. Bet iesaistiet komisiju un jūs saskarsieties ar nestabilitāti, nedrošību, kas mums ir ļoti labi pazīstama. Enerģetikas piegāde pamatojas uz subsidiatātu uz dalību valstīm. Diemžēl mana kolēģe <clears throat> priekšlikums vēl vairāk palielina komisijas lomu un vēl vairāk uh, pasliktina šo situāciju. Dalībvalsts ārvalsts politikas kontekstā pilnīgi nepieļaujams, ka komisija ir eksanta izvērtēšanas iespējas. Vēlos uzsvērt to, ka Austrijas Maltas, Portugāles un Francijas parlaments jau tagad nosot šo tekstu kā subsidiāts grāvēji. Maltas parlaments pavisam uh, pamatot apšaubīja komisijas uh, skai uh, procentus. Komisija apgalvo, ka te runa par 35%, bet uh, Maltas uh, parlaments šeit runā par mm, skaitu, kas nedaudz lielāks par 35%. Tātad. Tā, šeit ir runa par ne tikai neproporcionālu pieeju, bet arī pilnīgi neproduktīvu pieeju, kas ir pretēji Eiropas enerģētikas nodrošinājuma vajadzībām. Paldies! Eh, kolīgi. Paldies, gadāmā kolēģi. Tagad Eiropas komisijas pārstāvis Hans Van Stens. Viņš ir uh, enerģijas ģenerāldirektorāta nodaļas vadītājs. Paldies, priekšādētāji! Sākumā es vēlētos pateikties referentam par labi sagatavoto ziņojumu. Es vēlētos pateikties arī šīs komitejas deputātiem. Domāju, ka ir izteikti patiešām noderīgi komentāri un uh, interesanti grozījumi. Mēs redzam, ka Eiropas parlamenta viedoklis eh, tagad jau ir labi izkristalizējies. Uh, Mums tas liekas apsveicami. Mēs priecājamies, ka Eiropas parlaments iestājas par ambiciozu pieeju, tieši tādu, kādu ieteica arī komisija. Es eh, negribu iedziļināties eh, visos mm, izdarītajos grozījumos, bet es vēlētos jums īsi atgādināt, kāpēc eh, komisija iesaka pārskatīt šo tiesību aktu un kāpēc tas tiek darīts tik īsā laikā pēc sākotnējās pieņemšanas. Uh, Komisija ir skaidrs, ka pašreizējā mm, likumdošana nedarbojas. Kā jau mēs norādījām, viena trešā daļa neatbilst eh, Eiropas eh, Savienības tiesību aktiem. Un, ja ir atklāta šāda neatbilstība, tad eh, to ir ļoti grūti izlabot. Tieši tāpēc komisija iesaka ex ante izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks, lai koriģētu šo situāciju. Mēs priecājamies, ka uh, ir jūtams plašs atbalsts parlamentā. Mēs uzskatām, ka šeit visvarīgākais būtu panākt pareizo līdzsvaru starp dalību valstu tiesībām, vēst uh, sarunas par starpvaldību nolīkumiem, jo tās ir Eiropas Savienības dalību valstu tiesības, bet vienlaicīgi vajadzētu nodrošināt, lai starpvaldību nolīkumi uh, būtu atbilstīgi Eiropas Savienības tiesībām. Kā jau es norādīju, papildus eksante izvērtējumam ir vairākas citas detaļas, kas vēl iz, ir mm, jāņem vērā tuvākajās nedēļās, proti eksante izvērtējuma aptvērums, ko darīt ar nesaistošiem instrumentiem, kā arī Eiropas komisijas viedokļa uh, detaļas vēl nav īsti skaidras. Mums ir prieks, ka mēs varam turpināt šo procesu. Mēs eh, būtu patiešām apmierināti, ja trialogs uzsāktos pēc iespējas ātrāk. Tas mums ļautu šo tiesību aktu eh, skatīt kā vienu no pirmajiem svarīgajiem rezultātiem enerģijas savienības eh, jomā. Kā jau norādīja, komisija būs gatava sadarboties un nodrošināt tādu ambiciozu pieeju, spēlējot konstruktīvu lomu tuvākajos trialogos. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies par izteiktajām piezīmēm. Tagad atgriezīsimies pie referenta. Lūdzu, Krasnodevska kungs, dod jums vārdu. Varbūt jūs varētu tagad nākt klajā ar secinājumiem un arī komentēt visu to, kas tika teikts. Paldies! Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas um, izteicās. Liels paldies par interesantajiem komentāriem. Domāju, ka mēs varēsim panākt kompromisu. Ir kāds punkts, uz kurus vēlētos norādīt. Tā ir mm, problēma, kas šķiet ir politiskas dabas. Mēs dzirdam no dažiem kolēģiem, ka viņiem ir iebildes. Un šīs iebildes īstenībā attiecas uz dalībvalstu tiesībām vai suverenitāti. Tātad te ir runa par bažām, ka pārāk daudzas no šīm tiesībām tiks nodotas Eiropas Savienībai. Es pārstāvu politisko grupu, kurai dalību valstu suverenitāte ir izšķiroša. Tomēr es vēlētos norādīt, ka suverenitāte ir iespējama tikai tad, kad to garantē dalību valstu drošība, un tā skaitā energo drošība. Tieši tāpēc mums vajadzētu respektēt visu valstu suverenitāti. Es domāju, ka šis ir ļoti būtisks Eiropas Savienības elements, uz kuru vajadzētu vienmēr norādīt. Uh, Nebūtu labi, ja mēs nevarētu vienoties par šādiem principiem. Galu galā Eiropas Savienības reģiona drošība mums ir ļoti būtiska, un ja tā tiek apdraužāta, tad eh, mums ir jārīkojas. Mēs nevaram šeit meklēt tikai kaut kādus labumus enerģijas politikā. Tāpēc es uzskatu, ka kopumā šīs ziņojums neietver pilnīgi neko, kas varētu jums likt domāt, ka mēs mēģinam ierobežot mm, dalībvalstu suverenitāti. Mēs uzlabojam drošību, tas nozīmē, ka mēs uzlabojam arī dalībvalstu uh, suverenitāti un tādējādi stiprinām pašu Eiropas Savienību. Paldies, ka aicinājāt strādāt pie šī ziņojuma. Es vēlētos norādīt, ka balsojums ītri komitejā ir paredzēts 13. oktobrī, tātad apmēram pēc mēneša. Paldies! Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam eh, - viesapanēšanas eh, tirgu noteikumi, tātad vairumtirdzniecības eh, noteikumi viesapanēšanai. Mēs vēlamies atbrīvoties no viesabunēšanas sākot no nākamā gada māja. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mūsu kolēģi Kumpula Natri ir sagatavojusi šo ziņojumu. Tātad te ir runa par komisijas publicēto priekšlikumu regulai pār vairumtirdzniecības viesabanēšanas tirgu noteikumiem. Tas notika 15. jūnijā, pirms brīvdienām, tad apmēram pirms trīs mēnešiem. Saskaņā ar TSM regulu, kas tika pieņemta pagājuši gad, viesabunēšanas maksas tiks atceltas, sākot no 2017. gada 15. jūnija. Tiklīdz kā tiks atrisinātas problēmas vairumtirdzniecības līmenī. Tātad vairumtirdzniecības līmenis ir jāatrisina vispirms, un pēc tam viesabunēšanas maksas varēs tikt atceltas sākot no 2017. gada 15. jūnija. Viesabunēšanas problēma atrisināšana ir šī jaunā priekšlikuma mērķis. Došu vārdu uh, Kumpula Natri, tātad Kumpula Natri ziņojuma projekts tiks apspriests citre sanāksmē 12. oktobrī. Šodien ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa bez dokumenta, tātad balstīsimies tikai uz komisijas priekšlikumu. Šīs diskusijas mums ir jābeidz pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāsāk darbs Mums ir jāuzsāk visas vajadzīgās aktivitātes attiecībā uz eh, vairumtirdzniecību viesabunēšanā. Došu vārdu kumpula Natrī kundzei lūdzu. Paldies priekšādātāji! Sirsnīgi sveicu visus pēc vasaras atvaļinājuma. Domāju, ka šis ir īstais laiks, lai Eiropas parlaments varētu pierādīt, ka tas spēja darboties ātri un eh, ka līdz eh, nākamajai vasarai mēs varam nodrošināt viesabonēšanas likvidēšanu mūsu klientiem. Tas nozīmē, ka mums ir jāsagatavo vairumtirdzniecības viesabonēšanas noteikumi. Es eh, gribētu norādīt, ka šeit ir runa par godīgas izmantošanas politiku, un es gribētu arī norādīt, ka komisija šodien publiskoja savu atzinumu šajā jautājumā. Mums vēl ir jāgaida Berek atzinums, un tad pēc tam jāpieņem lēmums. Es gribētu, lai šis lēmums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk, lai mēs Eiropas parlamentā arī varētu par to vienoties. Galu galā tirgum tas ir ļoti svarīgi, un atklāt sakot, tas arī ietekmēs tirgu, vai te ir runa par 90 dienām vai par kaut ko īsāku. Mēs sākām ar pašām īsiņām, tad, kad apspriedām TSM bet es gribētu zināt, par ko te īsti runa, un es gribētu, lai komisija pieņemtu lēmumu pirms trialogu sākuma, ja tas ir iespējams. Digitālais vienotais tirgus ir iespēja, kas mums ir vajadzīga. Mums ir vajadzīgas šīs darba vietas, ekonomiskā izaugsme un investīcijas Eiropā. Mums ir vajadzīga digitalizēta Eiropa. Tātad te ir runa tikai par vienu nelielu tiesību aktu, kas ir ļoti būtisks, lai mēs varētu eh, iet pa šo ceļu. Kā jau priekšādātājs norādīja, mēs patērētājiem to jau esam apsolījuši, un parlaments uzskata, ka mums ir jāpārskata vairumtirdzniecība. Mēs eh, priecājamies, ka komisija arī piekrīt un cerams, ka mēs varēsim darboties tālāk. Komisijas priekšlikums ir um, tāds ļoti skaidrs - trīs cipari, trīs cenu ierobežojumi, un tas arī viss. Nu, vienkārši tas varbūt nemaz nav, jo jūs noteikti uh, uh, saņemsiet lobby, lobētājs no dažādiem operatoriem, un ja mēs vēlamies saprast, kāda ir vispārējā aina Eiropā, tad mums ir jāzina šīs detaļas. Es priecājos, ka es varu sākt strādāt ar šo komisijas priekšlikumu, kas balstās uz plašu ietekmes izvērtējumu, kur ir ietverta visa Eiropa. Šis izvērtējums ir sagatavots ļoti rūpīgi. Uh, Protams, daži to apstrīd, bet es uzskatu, ka mums ir jā, jāpaļaujas uz šo izvērtējumu. Tātad šeit ir trīs skaitļi. Dažiem varbūt tie ir pārāk augsti. Tieši tāpēc es mēģināšu nodrošināt to, lai mēs ņemtu vērā patērētājus un arī nākotnes datu uh, izmantošanu un arī konkurētspējīgus tirgus. Uzskatu, ka datu cena šeit ir pats svarīgākais aspekts. Mēs zinām, ka datu izmantošana ir ievērojami pieaugusi un pieaugs vēl vairāk. Ja mēs uh, mēģināsim teikt, ka datu izmantošana nepalielināsies, tad mēs uh, sagrāsim Eiropas nākotni un labklājību. Mums galu galā ir jānodrošina digitāla Eiropa. Attiecībā uz solījumiem patērētājiem, ja mēs eh, cenas mm, noteiksim nepareizi, tad eh, pastāv risks, ka patērētāji izvēlēsies atsevišķu dienestu eh, pakalpojumus ceļošanai un vietējiem tirgumu. Un to mēs nevēlamies. Mēs vēlamies, lai cilvēki, kas ceļo vai arī strādā dažādās valstīs, to uh, turpinātu darīt. Uh, Nu jā, mēs varbūt uh, ceļojam ļoti ilgstoši, mēs dzīvojam Briselē vairāk par 90 dienām, bet, uh, ja runa par pārobežu datiem, tad, uh, protams, ka cilvēki vēlas sūtīt ēpastus, vēlas turpināt strādāt un izmantot internetu. Un tas nozīmē, ka, ja jūs, ja jums, ja jūs piespiež izmantot datus, tad jums nāks pārtraukt darbu. Tieši tāpēc Mm, viesabunēšanas atcelšana ir tik svarīga patērētājiem. Un arī vairam tirzniecībā ir jāpaskatās, kādu ir datu cena. Jā, šī cena ir kritusies, un mm, labā ziņa ir tāda, ka tā arī turpinās kristies. Te nav runa par lineārismu, tātad te vairs nav runa par vienu un to pašu cenu, par vienu datu vienību, tad, kad ir daudz lielākas investīcijas. Proti, ja jums ir vairāk patērētāju, jūs varat eh, šo cenu par vienību eh, padarīt zemāku. Mēs zinām, ka visur Eiropā ir jā, jāinvestē datos, un šī ir tikai neliela daļiņa, kas saistās ar viesabonēšanu. Tā ir pati svarīgākā daļa. Protams, tāpat ir jādomā par uh, apsolījumiem mūsu patērētājiem, un tāpat arī jānodrošina vienkāršošana. Uh, konkurence. Jā, tirkumi ir jāturpinās, un tiesību akti ir pieņemti ļoti daudz. Mēs zinām, ka šī konkurence ir sākusies, bet uh, mums ir arī jānodrošina, lai uh, spēlētāji no tirgus netiktu izgrūsti. Jo mazāk spēlētāji būs tirku, jo konkurence būs zemāka. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai šie novatoriskie un jaunie spēlētāji turpinātu darboties tirgū. Tas nozīmēs, ka konkurence arī virzīsies uz priekšu. Protams, ja ir tāda ļoti gara um, godīgās izmantošanas politika 90 dienas un arī cēnu noteikšanas politika ir tāda pati un jautājums par šo pareizo līdzsvaru ir runa arī par pastāvīgo viesabunēšanu. Man ir jāuzsver, ka Eh, pastāv uh, ieroči, kā cīnīties pret ne, negodprātīgu izmantošanu datu uh, jomā. Mm, protams, mums ir jāskatās arī uz nākotni. Mēs esam tāda komiteja, un, ja runa par komunikācijas starp mašīnām, tad te vēl ir uh, jāturpina darboties, kā kāda komisāra norādīja, mašīna nevar apstāties pie robežas. Mums noteikti šeit vēl ir daudz darāmā. Uh, Nu, esmu jau izmantojis vienu minūti par daudz. Es gribētu arī dzirdēt, kas ir sakāms pārējiem. Paldies! Liels paldies par jūsu ievadvārdiem, par šo ļoti svarīgo tematu noteikumi par viesabunēšanas tirgiem. Tautas partijas grupas vārdā Ānu referents Pols Rubiks. Paldies eh, mūsu referentei jo šis ir ļoti interesants temats eh, no vienotā tirgus telekomunikācijās uz vienoto tirgu digitālajā jomā. Un tas ir liels lēciens, un mums jāskatās, kā mēs varam panākt labāko patērētājiem no vienas puses un otrā pusē, kā nodrošināt investīcijas infrastruktūrā, lai tiktu galā ar nepieciešamo straujo paplašināšanos. Un šeit telekomunikāciju operatoriem ir radusies ļoti liela konkurence, un tas ir mums svarīgi, lai telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji šajā jomā turpinātu veikt nepieciešamās investīcijas. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs radītu patiesu iekšējo tirgu Eiropas Savienībā, tas tiešām ir mūsu mērķis. Protams, lielie operatori, viņi var internalizēt šīs izmaksas, izlīdzināt starp tirgiem. Mums ir daži pakalpojumu sniedzēji arī eh, piedāvāja tādu viesabunēšanu eh, tādā līmenī kā mājas sarunas savā valstī. Eh, viņi to var, bet mazie piedāvātāji atrodas jaunā konkurences situācijā. Un vairumtirdzniecībā arī ir jābūt tā, ka šī konkurence ir taisnīga un caurskatāma. Es arī vēlētos šo vairumtirniecības eh, darbību caur biržu organizēt. Diemžēl to nevar realizēt, varbūt kādreiz nākotnē. Viena lieta, kas man ir īpaši svarīga attiecībā uz datiem, lai mēs nerunātu par eirocentiem par megabaitu, bet domātu nākotnē un eh, runātu par eiro par gigabatu, gigabaitu. Un e, tas būtu pārskatāmāk patērētājiem un vieglāk arī tikt galā ar nākotnes e, nepieciešamībām. Mēs redzam, ka operatori arī valsts iekšienē cenas piedāvā par gigabaitiem. Tāpēc arī šeit vairumtirniecības jomā tas būtu daudz pārskatāmāk mēs apzināmies, ka ir lielas atšķirības starp e, Ehm, ehm, ne eh, saņēmējiem, ne sūtītājiem. Ehm, lielajiem ir iespējas izlīdzināt, bet eh, tiem, kas eh, ienāk tirgu tikai un kuriem izmanto virtuālos tīklus, ir skaidrs, ka ir nepieciešams radīt vienotas spēļas noteikums, lai tādējādi sniegt iespējas arī jaunienācējiem tirgu uh, un e, būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi un godīga konkurence. Es uzskatu, ka svarīgākais ir tas, ka Eiropas pilsoņi e, saņemtu labākos e, piedāvājumus, varētu izmantot šos pakalpojumus visā Eiropā. Paldies! Henkeļkungs, kurš aizstāja Tošinovska kungs. EKR. Er. Jā, tā tiešām ir. Vēlos piedāvāt jums Tošanovskungu viedokli ar atvainošanos, ka viņš nevar ierasties šeit citu politisko saistību dēļ. Tošanovska kungs ir lūdzas man atgādināt jums, ka e, šī principa Rome like at home e, īstenošana noslēgsies e, nākamā gadā. Un to uzsāka vēl parlamenta iepriekšējais sasaukums, kas attiecas uz pielāgošanos uh, varumtirdzniecības viesabonēšanas ierobežojumiem. Viņš ierosina ātri rast risinājumu, vienojoties ar padomu un kopumā atbalsta šo ierobežojumu pazemināšanu. Ņemot to vērā, Viņš tomēr ir pārliecināts, ka jaunajā regulā ir jāņem vērā situācija dalību valstīs, un tam ir jābalstās uz pārbaudītiem datiem, par nepieciešamajām, e, par tiešām nepieciešamajām izmaksām operatoriem. Viesabonēšanas beigas e, nebūtu jāievieš e, uz subsidēšanas principa. Tošanska kungs nav pārliecināts, vai Eh, komisijas sūtīties signāli ir pareizi attiecībā uz to, ka nospraustāja ierobežojumi ir zem pašizmaksas. Viņš ierosina to pārbaudīt. Un noslēgumā Tušās kungs gaida konstruktīvu sadarbību ar referents kundzi un citiem ēnu referentiem. Paldies, kolēģi! Nākamais. Alde grupas vārdā. Petersen kungs, kurš aizstāja Rodas kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris pavisam īsas piezīmes Rodas kungs, kungu vārdā. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Tas ir saistīts ar lieliem izaicinājumiem. Mēs ceram uz labu sadarbību ar referentu kas, eh, cerams, no, novedīs pie eh, īstenošanas bez aizķeršanās eh, Tātad pāriet uz um, režīmu bez viesapnešanas uh, piemaksām nākamajā gadā. Tas būtu jāizteno ar, darbi, ar um, īstenošanas aktu šī gada noslēgumā. Mēs aicinām komisiju un padomi uh, cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu, ka 2017. gada jūnija termiņš arī tiek ievērots. Galvenais izaicinājums ir atrast pareizo līdzsvaru starp operatoru vajadzībām, taisnīgu konkurenci un patērētāju interesēm. Un eh, tādējādi mēs ar nepacietību gaidām sadarbību ar referenti un ēnu referentiem. Paldies, Borelī kungs, kurš, atcīmredzot, pārstāv sevi. Jā, paldies. Ja mēs panāksim eh, mobilēm komunikāciju jomā vienoto tirgu un bez viesabonēšanas, ja mēs to tiešām vēlamies panākt, tad Eiropas parlamentam ir jābūt daudz ambiciozākam, tāpat arī komisijai šai svarīgajā brīdī. Šis priekšlikums samazināt maksimālās eh, viesabunēšanas piemaksas nav pietiekams, lai nodrošinātu konkurenci starp visiem operatoriem, gan lieliem, gan maziem. Mums ir jābūt daudz ambiciozākiem, lai uzņēmumi var atrasties taisnīgā konkurencē lai neaizstātu viesabunēšanas izmaksas ar nacionāla līmeņa izmaksām. Startautiskās viesabunēšanas eh, papildu maksas ir eh, salīdzinoši zemas, eh, salīdzinot ar pakalpojumu, kas tiek sniegti valsts iekšienē. Viesabunēšanas izmaksas šobrīd tiek lēsts, ka desmitreiz lielāks salīdzinot ar nacionālajiem. Tā kā šeit ir iespējams vēl vairāk samazināt maksimālās likumas, nekā to ierosina komisija. Uh, Konkrēts piemērs no manas valsts Itālijas saskaņā ar datiem, ko Eiropas komisija piedāvā. Datu plūsmas izmaksas ir 31 eh, eiro cents par megabaitu, un komisija vēlas noteikt 0,5 0,5 eh, centus. Un eh, tādējādi patērētājs iegūst piekļuvi internetam. Izmaksu struktūra ir viena un tā paša pati. Ja mēs tiešām vēlamies, lai Eiropas eh, lietotāji gūtu labumu no šo piemaksu uh, likvidēšanas 17. gada jūnijā, mums ir e, jāpazemina viesabunēšanas piemaksas vēl vairāk. Un šādā garā es arī iesniegšu nepieciešamos grozījumus. Thank you very much, kolīgi. Uh, Madam Kapel. Kapels kundze tālāk, kur uh, aizstāja Fontānas kungu no ENF. Paldies, ēnu referenta, fons, referenta Fontānas kunga vārdā vēlos. Uz Eh, padalīties ar jums ar viņu nostāju. Mazumtirdzniecības vairuma, mazumtirdzniecības viesabonēšanas eh, piemaksu likvidēšana palīdzēs vienotā digitālā tirgus funkcionēšanas nodrošināšanā. Tomēr regu, ar regulējumu vien nepietiek, lai nodrošinātu viesabunēšanas tirgu pareizu darbību. Otrakārt, Fontana kungs uzskata, ka ir nepieciešams noteikti skaidrs mehānisms, lai izvairītos no citu papildus nodevu uzlikšanu patērētājiem. Piemēram, operatori dažās dalību valstīs jau ir sākuši prasīt maksu par papildu pakalpojumiem, kādi nebija paredzēti pirms uh, E, atteikšanās no viesabunēšanas piemaksām. Nav jēga solīt patērētājiem lētākus pakalpojumus, ja operātori palielina pakalpojumu izmaksas e, tātad par citiem pakalpojumiem. Mums ir jāstrādā pie tā, lai uh, nebūtu tā, ka tikai lielie spēlētāji iegūst no šīm reformām. Attiecībā uz mazajiem operatoriem mums ir jāpievērš uzmanība viņu konkurētspējai tirgos, lai nodrošinātu taisnīgu un godīgu konkurenci. Tas ir saskaņā ar komisijas pētījumu. Lielākā daļa no mazajiem operatoriem ir nobažījušies par to, ka viņi varēs, varētu neizdzīvot, nepa, nespēt turpināt biznesu, ja šīs piemaksas būs pārāk mazas. Viesapnešanas piemaksas, respektīvi. Pašreizēja eh, varumtirdzniecības viesabunēšanas tirgus funkcionēšanai vajadzētu ietekmēt eh, iekšējo tirgu ierobežotā veidā tikai, un lai tas eh, viss netiktu pārāks uz galvietotāju pleciem. Paldies par jūsu piezīmēm. Ar to noslēdzas arī mūsu ēnu referentu kārta. Tālāk citi deputāti. Delkastiljo Vēras kundze, pateicoties jūsu ziņojumam par telekomunikāciju vienoto tirgu, šāds temats, kā noteikumi par iesaistīšanās vērumturgiem vispār ir apspriežams savādāk. Mums nekā nebūtu šajā jomā. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Bet tas jau ir pateicoties parlamentam, ka mēs nonācām pāriešu uz savu dzimto valodu, spāņu valodu. Tā tik tiešām ir, ka šāds lēmums ir pieņemts, bet tas, kas e, šobrīd ir jāizdara, ir jāizdara vēl trūkstošais, lai viesabnēšanas piemaksas pazustu kā tāda. Tā tam jānotiek līdz 17. E, gada 15. jūlijam. Tad, principā, nav nemaz tik daudz mēnešu palikuši līdz šim termiņam. Šeit ir runa par tādu steidzamu, steidzamu veicamu darbu. Komisijā arī ir izpildījusi to, ko solījusi, ir nākus klājā ar priekšlikumu un kopumā varētu sacīt, ka komisijas priekšlikums ir eh, labi līdzsvarots. Katrs var eh, saskatīt tajā savu skatījumu. Uh, arī dalību valstis, bet Eiropas tirgus joprojām nav saucams par vienotu tirgu. Šobrīd tā ir dažādu nacionālo tirgu kopsumma. Viena tarifa ietekmēs ideja, tā bija ideja, ko mēs saskārāmies, kad vedām sarunas par mazumtirdzniecības eh, jautājumiem, bet tagad tas atkal ir aktualizējies. Jā, tātad es domāju, ka komisijas priekšlikums ir līdzsvarots. Tomēr uzskatu, ka šeit vēl daudz ko var pieslīpēt, apspriest. Mēs varam runāt par to, ka varbūt varētu atšķirīgus eh, tarifus noteikt, citas izmaiņas, bet galvenais ir pievērst īpašu uzmanību dažādajām alternatīvām brīvprātīgai vienošanās noslēgšanai, piemēram, saskaņā ar komisijas sacīto, tarifu regulēšana nedarbosies tā, kā ir paredzēts, viņuprāt. Katrā ziņā es domāju, ka šeit ir iespējams parlamentam pieslīpēt savu nostāju, tā kā paldies gan referentiem, gan ēnu referentiem. Paldies, kas ir jau Verskundzei. Tālāk Volks Distrikt Gusmans, eh, DG Connect eh, ģenerāldirektorātu pārstāvis, eh, tiek aicināts izteikt savu Eiropas komisijas viedokli. Paldies, priekšsarētāji, paldies referentes kundzei. Ehm, es domāju, ka no komisijas puses var droši teikt, ka mums prieks redzēt šo jautājumu šodien ITRS komitejas uh, darba kārtībā. Mazliet vairāk kā gadu atpakaļ mēs eh, panācām nakts vidū politisko kompromisu, kā jau tas tika pieminēts. Tagad eh, strādājam pie vairumtirdzniecības eh, tirgus piedāvājuma, priekšlikuma. Daudz kas paveicams arī vēl padomē. Esmu bijis jau vairākās padomas darba grupās, lai apspriestu komisijas priekšlikumu un ietekmus izvērtējumu, un ar prieku konstatējam, ka uh, termiņš, kas ir nosprausts, ir eh, ļoti ambiciozs un priecājamies arī par diskusijām, kas notiek starp abiem likumdevējiem. Lai tas viss notiktu saulēcīgi, lai mēs eh, panāktu kopīgo mērķi, un mērķis, protams, ir eh, panākt to, ka viesapnešanas piemaksas vairs neeksistē, un tad no komisijas puses mēs darīsim visu nepieciešamo lai palīdzētu rast šo kompromisu. Vēlos pievērsties dažiem jautājumiem, kas tik minēti. Līdšanai eh, dzirdētās runas arī parāda, kāds ir mērķis šim priekšlikumam panākt līdzsvaru starp diviem pamata mērķiem, kas abi ir jāapmierina, lai no vienas puses izmaksas eh, tiem tīkla operatoriem, kas tiek izmantoti, E, lai viņu izmaksas pilnībā tiktu sektas, tās, tā ir obligātā prasība, ko noteic likumdevējs, un no otras puses ir jāļauj pēc iespējas vairāk operatoriem nodrošināt viesabonēšanas izmaksas e, tādā līmenī, kā tiek lietots e, iekšējā tirgū, tātad tas Roma like at home princips. Un mums šis vied Mēģis nav bijis viegli īstenojams, mēs esam sagatavojuši nepieciešamos skaitļus, bet esam pārliecināti, ka pēc uh, analīzes un uh, tālākā darba abi mērķi ir īstenojami. Un uh, mēs arī no otras puses esam sagatavojuši aplēses un konstatējuši, ka ne tikai lielie operatori, bet arī lielākā daļa no mazajiem operatoriem spēs nodrošināt šo Rome like at home principu. Protams, ir jāņem vērā eh, ilgspējīgas atrunu, bet tas būs tikai izņ kā izņēmums. Un ceram, ka mūsu priešlikums arī palīdzēs to īstenot. Pēdējā lieta, ko vēlos pieminēt, ir šī saikne, kas šeit tika minēta starp godīgu vai taisnīgu lietošanas politiku un uh, arī izvairīšanos no tā dēvētā pastāvīgās viesabunēšanas principa. Un mēs līdz gada beigām nāksim klājā ar priekšlikumu šajā jomā un šodien arī e, publicējām komisijas e, dokumenta projektu. Visi var komentēt e, septembra beigām un tad sāksies komitoloģijas procedūra kur mēs to apspriedīsim ar dalību valstīm, un paralēli esam vērsušies arī pie Bereka aģentūras, eh, lai iegūtu viņa atzinumu, kas eh, būs gatavs oktobra vidū, un tad cerams arī visas detaļas būs gatavs un pieejams. Tas arī viss, ko vēlēju sacīt, un es ceru, ka mēs visi paspēsim iekļauties nosprostajā termiņā un sasniegsim to, ko likumdevējs vēlējās pirms aptuveni gada. Paldies komisijas pārstāvim! Un tagad vārds mūsu referentei eh, Kumpulas Natrī kundzei. Briefly, think... Pavisam īsi. Es domāju, ka kolēģi, ka šeit izskā, izteicās skārtos pašus punktus, tātad mēs varam to uzskatīt par labu sākumu sarunām. Un es ceru, ka arī turpmāk šī komisija virzīties tālāk tā, kā mēs vēlamies, un komiteja radīs labu pamatrialogu. Un kā jūs sacījāt sākumā, mums ir svarīgi uh, paturēt prātā Eiropas uh, perspektīvu, raugoties uz rezultātu, lai iekšējais tirgus būtu veiksmīgs. Nebūtu labi tagad rudenī sāk strādāt ar cenām. Uh, aizmirstot uh, solījumu, ko mēs patērētājiem sniedzām. Mēs zinām, ka kādam par to būs jāmaksā. Mēs zinām, ka <clears throat> piedāvājums uh, nacionāla tirgu nedrīkst atšķirties ievērojami no tā piedāvājuma, kas ir kādam, kas uh, no ārvalstīm ierodas uh, šajā dalībvalstī. Es atvainojos, ka kādam tas varētu nepatikt, taču uh, tiešām nevar sagaidīt, ka Eiropieši maksās vēl baigās papildu maksas, pa, dzīvojot, eh, ci, pa, ierodoties citā dalībvalstī. 13, 13. Eh, oktobrī balsojums un ITRA komiteja 21. novembrī. Paldies, esam noslēguši 7. darbas kārtības punktu. Tagad esmu gandarīts, ka varam pāriet pie 8. darba kārtības punkta. 470 līdz 790 MHz frekvenču joslas izmantošanas savienība. Vēlos jums atgādināt, arī jūs informēt par to, ka mēs apspriedām Patricijas Tojas mūsu priekšstādātāja vietnieces ziņojumu projektu jūlijā. Šodien mēs apspriedīsim 205 iesniegtos grozījumus Kā jau jums ļoti labi zināms, ziņojuma mērķis ir grozīt komisijas lēmumu projektu pār 700 MHz frekvenču joslu izmantošanu. Pat labam šo joslu izmanto uh, pārraidītāji, bet saskaņā ar šo lēmumu visā Eiropas Savienībā to izmantos bezvadu platjoslas pakalpojumu sniegšanai. Iespējams, kā jums jau zināms no mūsu referentes, pamat informācija īpaši nemainās. Dod vārdu Patricijai Tojai diskusiju iesākumam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Atgādināšu debatas, kas mums par šo tematu jau ir notikušas. Tas attiecas uz un tiesību aktu izskatīšanu. Mērķis mm, šiem centieniem ir tāds, mm, zem kur mēs visi varam parakstīties, vismaz mūsu komitejā. Tātad mēs visi esam viensprātis, ka viss tas, kas attiecas uz uh, mediju apraidi. Situācija ir jāmaina. Mm, būtu labi, ja joslu varētu izmantot ar citiem mērķiem. Tas mūs kā Eiropas parlamenta komiteja īpaši interesē. Piemēram, varētu stiprināt ekonomiku, ražošanu Eiropā, daļu no spektra, piešķirot uzņēmumiem, pakalpojumiem un tā tālāk. Līdz ar to mēs neesam paredzējuši spraust sprunguļus šī lēmuma riteņos. Uh, lēmumam ir bijuši vairāki arī izvērtējumi, tas ir labi nobriedis tagad. Tātad. Šis, eh, šī ir laba iespēja um, iznot novatoriskus um, pasākums uzņēmums. Ir eh, iesniegt pār par 200 grozījumiem, to tu pamatoti sacīju, priekšsēdētāj kungs. Mēs varētu tos tā sagrupēt vairākās kategorijās. Tātad, mm, kā šeit ir pamati jautājumi? Tātad, kas būtu pirmais punkts? Datums. Tātad tāds saistošs tā, tā, tā, datums. Datums sākot no kura tas, kas ir zem šī uh, 7, mega, 7 MHz frekvenču joslas tiktu izbrīvēta. Komisija saka, šis datums būs 2020. gadā. Tas jums ir ļoti labi zināms. Ir arī Lamī ziņojums un cits ziņām, kur bija runa par 2022. gadu. Ir arī daži grozījumi, kas dodas tajā virzienā. Daži deputāti vēlējušies, lai tas būtu agrāk par 2020. gadu. Cita kā vēlējās, lai tas būtu vēlāk. Es kā referente Un var jums piedāvāt 2022. gadu, tātad par diviem gadiem vēlāk nekā sākotnēji paredzētais gads. Nu, tas arī nav tāda milzīga atšķirība. Ar šādu priekšlikumu nākšu klājā mūsu komitejā. Nav šaubu par to, ka Šim pasākumam ir jābūt līdztekus ar ceļa karti, jo dalībvalstīm ir pienākumi, kas jāievēro. Nu tā, dalībvalstis nevarēs līdz 2020. gadam neko nedarīt. Skaidrs, ka tur vēl daudz kas būs darāms, tātad jābūt ceļa kartei. Tie, kas vēlas izmantot šos vēl divus papildu gadus, tiem tad ir pienākums paskaidrot, kāpēc viņi tā darīs. Ir arī cits pants, kas attiecas uz šo aspektu. Jā, daži kolēģi pieprasa, lai tiktu sniegs detalizēts paskaidrojums, tad kā dalībvalsts pieprasa um, datumu atlikšanu par diviem gadiem. Nu, šo iespēju var izskatīt. Darbie kolēģi, kā jau es teicu, divi papildu gadi attiektos tikai uz īpašiem gadījumiem, vienu valsti vai citu valsti, kad ir runa par tādām valstīm, kas nespēja uh, izmaiņas īstenot laikā līdz 2020. gadam. Ir daudz arī reģionālo televīziju. Mēs te nerunājam tikai par lielajiem um, medijiem. Jāņem vērā arī reģionālo televīziju uh, iespējas. Tām arī ir jāpāriet uz to pašu multipleks uh, sistēmu un tas uh, prasīs laiku, atkārtošos. Šie, šīs reģionālās televīzijas arī ir svarīgas pilsoņu demokrātiskai līdzdalībai. Tā tad ir tādi tehniskie elementi, kas eh, nevar, kuru dēļ mēs nevaram visiem pieprasīt 2020. gadu. Cits punkts izmantošanas tiesības un to uh, eh, tirzniecību. Tātad, ja mēs uh, atliekam uz vēlāku laiku frekvenču izbrīvēšanas datumu, tad, tad pašam jātiec arī uz izmantošanu, tiesību izmantošanu. Tātad tāda paša noteikuma. <clears throat> Trešais punkts, tā trešā grozījuma kategorija. Vairāki kolēģi vēlētos uzsvērt šādu elementu. Tie, kas nonāk tirgū un vēlas izmanto šo frekvenču joslu, tiem ir pienākums uh, garantēt atbilstošu teritorijas segumu. Tātad viņiem ir jāspēj uh, būt gan spēcīgiem un arī minimālam jābūt ir ātrumam. Te bija runa par 30 megabitiem, bet eh, citi atkal gribēja no tā teikties. Jā, varbūt šī prasība ir ambicioza pieprasīt, lai operātori garantē šādu ātrumu visā reģionā. No tehniskā viedokļa ir atšķirīga situācija. Jā, protams, no tehniskā viedokļa tas būtu iespējams, taču es uzskatu, ka Eiropas parlamenta nostāja šai ziņā jābūt tādai pašai, kāda ir komisija. Citiem vārdiem sakot, operatoriem ir jānodrošina kvalitatīvs pakalpojums ar atbilstošu ātrumu jo tas ir pilsoņu interesēs. interesēs. Un arī šajā ziņā viedokļi ir atšķirīgi. Vēl viens punkts, par kuru viedokļi ir atšķirīgi, attiecas uz šo prasību, ka mediju audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina zināms garantijas zinām laiku. Tātad mēs pieprasām, lai dalība valstis garantē, ka frekvenci joslē zem 700 MHz ir jābūt pieejama līdz 2030. gadam. T tas ir minēts 4. pantā. Tas nāk no kultūras komiteja. Jūs saprotat, kā kultūras komiteja ir tā, kas te rūpējas par apraidu Tātad kultūras raidījumus nodrošinātājiem ir jāizmanto līdz 2030 gadam šī frekvence josla. Tātad viņiem ir garantijas līdz šim gadam. Te mēs daudz runājam par, daudzi, par daudziem operatoriem turklāt. Um, Eiropas apraidītāju asociācija arī uzsver šo aspektu. Tātad Šim jautājumam es vēl pievērsīšos eh, tekstā, bet var jau sacīt, ka visi kolēģi nav viens prāt. Vēl viens punkts, kas izraisa strīdus, eh, attiec uz downlink. Tad komisija saka, ka uh, joslā zem 700 MHz uh, tad būtu downlinks. Bet no tehniskā viedokļa un arī no politiskā viedokļa šis aspekts ir ļoti strīdīgs. Pat laban, man vēl nav savu viedokļu. Es domāju, labāk par to būtu aprunāties man vispirms ar ēnu referentiem. Es redzu, priekšstādātāji kungs, ka tu uz mani raugies tā diezgan nelaipni, bet nu labi, trīs jau beigšu. Katra dalībvalsts var paziņot savu ceļa karti kā jau teicu, var sākt darbu jau 2017. gadā, jau nākošu gadu. Jau tad varētu iestrādāt ceļa karti, kurā būtu minēts pavisam skaidrs datums. Ir zināms problēmas saistībā ar interferencēm, kad viena valsts iejauc otrs valsts lietā šai ziņā. Vienai valstī var būt ātrāk eh, virzības priekšu piemēram, paraugoties uz Itāliju, Franciju vai Kors, Korsikas salu, tur var būt uh, interferences, tad, kad viena valsts virzās ātrāk, otra lēnāk, tātad te ir jāuzmanās, kā katra dalībvalsts rīkojas. Kompensācijas jautājums. Komisija par to jau runā, taču es uzskatu, ka ir jāsniedz kompensācija, jādod kompensācija lietotājiem, ka ir jāmaina iekārts bet eh, kompensācijas operatoriem nē. Man pietiktu ar kompensāciju lietotēm. Pēdējais punkts. Kā ir ar eh, visa šī procesa uh, izvērtēšanu? Komisija runā par 2025. gadu, es runāju par 2030. gadu pirms pasaules konferences. Tātad esmu rezumējis visus 5-6 punktus. Uh, kas apkopo visu grozījumus. Esmu nedaudz arī ieskicējis savu nostāju, bet nu redzēsim vēl ar ānu referentiem, kā tad rīkoties tālāk. Paldies! Paldies! Apsveicu! Mūsu referenti, referenti mums izstāstīja visu, ko vien bija iespējams izstāstīt. Labi. Del Castillo Vera kundze, kas aizstāja Hokmarka kungu Eiropas tautas partijas vārdā. Eh, Hokmar kungs ir mūsu ēnu referents. Viņš iesāk mums saka, ka vēlos izmantot šo iespēju pateikties referentei par viņas paveikto darbu. Es ceru, ka varēšu strādāt kopā ar Tojas kundzi un citiem ēnu referentiem, lai panāktu visā Eiropas Savienībā īstenošanu pēc iespējas drīzāk. Un vēlos arī uzlabot uh, parlamenta priekšlikumu, lai Eiropa nodrošina ne tikai mobilus pakalpojumus, bet arī veicinātu digitālo ekonomiku prioritātes. Pirmkārt, šim priekšlikumam ir jātiek iekļautam pareizajam kontekstā. Te nav runa tikai par spektra piešķiršanu, frekvenšu piešķiršanu. Te ir jānodrošina, ka Eiropai ir potenciāls paplašināt um, digitālo tirgu. Uh, ir nepieciešams uh, piešķirt uh, frekvenču joslas izmantošanas iespējas zem 700 MHz, un tas nodrošinās dinamiskāku tirgu. Lietu internetam ir svarīgi, lai internets būtu plašāks un lai būtu pieejami mobilie pakalpojumi. Šis priekšlikums ir jāskata ātrās tehnoloģiskās attīstības gaismā. Tāpēc arī īstenošanas ātrums ir būtiski svarīgs piedaloties sarunās, lai panāktu Eiropas Savienība harmonizētu noteikumu īstenošanu. Runājot par darba grafiku 2020. gada grafikam jāpaliek spēkā dalībvalstī, tā tomēr ir jāspēj atlikt šo datumus vēlāk laiku, līdz pat diviem gadiem, pamatoties uz labi pamatotiem cēloņu iemesliem, nodrošinot uh, bezvadu internetu. Taču ir būtiski, lai šī atlikšana uh, īstenošanas atlikšana būtu tiešām pamatota, labi racionāli paskaidrot. Runājot par uh, spektra tiesību izmantošanas pār, pārnesi, komisija iestājas par 2022. gadu, taču, lai nodrošinātu konkrētspēju un Eiropas vadību šajā jomā, ir nepieciešama ātra pieeja. Tāpēc mēs ierosinām, lai datums, līdz kuram ir jānotiek spektra tiesību pārnesei, komunikāciju jomā ir 2021. gads. Runājot par mobilā un virtuālā tīkla operatoriem, 700 MHz joslas piešķiršanai jāveicina konkurence. Ne tikai attiecībā uz piešķīrumu pašu par sevi, bet arī attiecībā uz prasībām, kas ļauj virtuālajiem operatoriem un dalītajiem tīkla izmantotājiem to izmantot piln, pilntis, pilnvērtīgi. Ir jānodrošina Eiropas līderība šajā jomā attiecībā uz licencēm. Tām ir jātiec, jābūt 30 gadu ilgām, lai nodrošinātu investīciju, iespējas. Un tūlīt jau beigšu. Attiecībā uz ienākumiem par licenšu tirzniecību. Citiem vārdiem sakot, ir nepieciešama eh, drošība licenšu turētā, turētājiem. Tas ļauj arī izstrādāt jaunas tehnoloģijas. Jāatceras, ka tāda bija prasība tiesēm, bet no tās atteicāmies, jo nevarē, nevarējām to pieprasīt trialogā. Runājot par ceļakārti, ir svarīgi, lai dalībvalstīm tik piešķirs pietiekoši daudz laika, lai tās varētu pieņemt uh, valsts nacionālo plānu. 2018. gada 30. jūnijam būtu jāatbilst šīm prasībām. Turklāt ir svarīgi, tādā situācijā, ka dalība valsts uh, pieņem lēmumu atlikt datumus 2022. gadu, ceļa kartei ir jātaino pamatojums, un tad komisijai pēc tam ir jāpieņem lēmums par šīs prasības pieņemamību, ņemot vērā uh, radio spektra politikas grupas lēmumu. Paldies! Paldies! Petersen kungs, viņš uh, aizstāja Roldes kungu otro reizi. Paldies, priekšādātāji! Es uh, vēlētos uzsvērt trīs punktus, kas Alda grupā ir ļoti nozīmīgi un kas attiecas uz šo priekšlikumu. Vispirms mums ir vajadzīgs daudz ambiciozāks priekšlikums. Uh, frekvenču jautājumi um, tiek apspriesti jau vairākus gadus, un starptautiskā līmenī tika nolēmts piešķirt uh, plašāku frekvenču spektru uh, mobilajiem tīkliem. Uh, Eh, padome nav ņēmusi vērā eh, parlamenta lūgumus, un tieši tāpēc tagad ir pienācis laiks dalību valstīm rīkoties un vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas Savienība neiepaliek, eh, ņemot vērā 5G, e-veselības, e-mobilitātes ziņā, un tāpat ir jums jādomā par labākām iespējām pārraidīt Eiropas kultūru. E, visiem Eiropas pilsoņiem tas ir būtiski. Uh, Eh, frekvenču piešķiršanai ir jābūt harmonizētai, frekvences nepazīst robežas un digitālais vienotais tirgus vēl nav realitāte. Eiropai ir jānodrošina saskaņotība, tāpat arī ir vajadzīgi tehniski pasākumi, lai varētu nodrošināt sadarbību eh, diapazonā. Tāpat arī mums ir jāveicina novatoriskums. Noslēgumā laika grafiks, tas ir ļoti cieši saistīts ar pirmajiem diviem punktiem. Mēs esam zaudējuši jau pārāk daudz laika. Tāpat dalībvalstīm tika piešķirta 7 MHz frekvence un eh, jānosaka ambiciozs laika grafiks. 2020 ir Aldes priekšlikums, un ja mēs runājam par elastīgumu, tad ir jārunā par ļoti konkrētiem gadījumiem, un šeit visam ir jābūt arī ļoti labai argumentācijai. Ļoti labprāt sadarbošos ar ēnu referentiem. Tagad Borelī kungs no FDD. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, kā grupa, esam gatavi sadarboties um, ēnu referentu sanāksmē, lai rastu kompromisus, kas ļautu mums nodrošināt uh, piešķirto spektru. Tāpat mēs domājam, ka nebūs nekāda problēma nodrošināt uh, savienībību visiem. Uh, Mēs iesniegsim grozījumus, mēs domāsim arī par visiem reģioniem, par kalniem, piemēram, par lauku apvediem. Tāpat arī mēs vēlamies veicināt koordināciju starp dalībvalstīm. Tāpat arī mums ir jādomā par starpposma ziņojumu sagatavošanu 2017. gada jūnijā. Mēs nevaram visu laiku šos jautājumus tikai atlikt. 700 mm, MHz frekvence ir jāvirzās uz priekšu. Mēs uzskatām, ka šeit ir iekļautas ļoti pragmatiskas idejas. Mums nevajadzētu attaisnot kavēšanos, un vienīgais veids, kā vērsties pret kavējumiem, ir sadarboties. Šī ir ļoti sarežģīta pārēja, domājot par uh, mobilajiem operatoriem, televīzijas operatoriem un tā tālāk. Mums ir mm, jāmēģina rast līdzsvarot risinājumi, kur visas iesaistītās puses, visi patērētāji gūtu labumu. Mums ir vajadzīga programma m, mm, ekonomiskajiem un tehniskajiem pasākumiem, kas būs vajadzīgi. Dažām grupām tā varbūt būs iespēja pieprasīt platjoslas pakāpojumus. Līdz šim viņi to nebija spējīgi darīt, un tas ir novedis pie infrastruktūras kavējumiem. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina um, konkurētspēja. Piektajā punktā ir runāts par um, pienākumu izpildi saskaņā ar uh, 2.3 pantu. Mums ir jānosaka mērķis noteikt visplašāko iespējamo savienojamību uh, visiem pilsoņiem, un tas viss ir arī jānodrošina. Paldies par mm, jūsu komentāriem. E NF grupu pārstāv Kapeles kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Frekvenču piešķiršana uh, 400 līdz 750 MHz frekvencē ir ļoti uh, nozīmīgs eh, solis konkurences jomā. Tas varētu veicināt Eiropas konkurētspēju un arī digitalizāciju. Tieši tāpēc ļoti būtiski mums būtu rīkoties eh, harmonizēti un pēc iespējas ātrāk, tā lai mēs varētu nodrošināt eh, to, ka mēs esam pietiekami konkurētspējīgi un ka mēs varam darboties arī 5 MHz frekvences jomā. Tāpat arī mums vajadzētu uh, nodrošināt to, lai Eiropā šeit nezaudētu. Ja ir runa par uh, dažādu pasākumu īstenošanu, šeit gribu runāt par referentes pieminēto pirmo punktu, proti 20, 2000, uh, gada 20. gads, 2020. gads noteikti ir galīgais mērķis, un tieši tāpēc mums mm, ir vajadzīgs vajadzīga papildu argumentācija, kā būt, kāpēc būtu vajadzīgi vēl papildus divi gadi īstenošanai. Tāpat mums vajadzētu nodrošināt, lai ceļu karte 2017. varbūt 2018. gads, lai arī tā tiktu saglabāta. Ir jānodrošina tas, lai mēs varētu sagatavot labus un saistošus priekšlikumus. Galu galā esam runājuši jau ļoti ilgi, un pašlaik eh, dalību valstu līmenī arī varētu varbūt mazliet uzspiest uz gāzes, un eh, cerams, ka mm, mēs varētu varbūt sagatavot šo ceļu karti jau nākamgad, nevis 2018. gadā. Tāpat arī eh, tiesiskā noteiktība investoriem ir ļoti būtiska. Galu galā šeit ir runa par uh, 30 gadi investīcijām, un eh, tieši tāpēc šeit ir vajadzīga lielāka drošība un noteiktība. Šeit, Eiropas parlamenta līmenī, mums vajadzētu rīkoties veikli, tā lai šis punkts varētu tikt īstenots pēc iespējas ātrāk, un lai frekvenču piešķiršana notiktu pēc iespējas harmonizētāk un ātrāk. Thank you, madam. Paldies par izteiktajiem komentāriem. Pilāras de Kastīļo kundze, Jūs izteicāties Hokmarka kunga vārdā, tāpat arī Bonī kungu jūs aizstājāt, un tagad jums ir iespēja izteikties eh, sevis pašas vārdā. Nu, tas man nesagādās nekādas problēmas. Jebkurā gadījumā ar kolēģiem man ir ļoti laba sadarbība, un mūsu viedokļi ir ļoti tuvi. Vakar notika sanāksme, kur piedalījās ministri, kas ir atbildīgi par digitālo jomu savās valstīs. Tam visam bija mērķis noteikt laika grafikus, saprast, kā mēs varētu sadarboties, lai nodrošinātu, ka šajā punktā mēs varētu panākt progresu pēc iespējas ātrāk. Tieši par to mēs šodien arī runājām, un tāpat arī G20 sanāksmē šis jautājums uh, bija darba kārtībā. Un tāpat mums jādomā arī par ekonomisko izaugsmi. Pārklājums un arī sakaru ātrums ir ļoti svarīgi. Tieši tāpēc uh, to vajadzētu attīstīt pēc iespējas ātrāk, jo īpaši pēc uh, 500 eh, MHz frekvences attīstīšanas. Kā jau referenti norādīja, gandrīz visiem cilvēkiem G20 ietvaros ir ļoti līdzīgs viedoklis referentes viedoklim. Tieši tāpēc es negribētu uzstāt šeit uz visiem grozījumiem, bet ir divi aspekti, kurus es vēlētos uzsvērt. Tātad licenču pagarināšana līdz 30 gadiem nodrošinātu daudz uh, lielākas perspektīvas investīcijām. Tāpat arī investīcijas kļūtu daudz vienkāršākas. Tas ir ārkārtīgi būtiski, bet es gribētu arī norādīt, ka varbūt varētu pātrināt arī 700 MHz frekvences mm, piešķiršanas piešķiršanu ātrāk. Tas varētu notikt jau 2020. un 2022. gadā. Tas ļautu vieglāk pāriet uz šo frekvenci, frekvenču joslu. Dalībvalstīm vajadzētu garantēt šādas iespējas. Ja kādā dalībvalstī ir pagarinājums, tad uh, kaimiņu valstis varētu sasniegt šo 2020 termiņu un varētu to arī īstenot. Ja mēs nepieminēsim šo aspektu, mēs radīsim domino kāliņu efektu, un tā rezultātā neviens nevarēs izpildīt 2020 termiņu. Ja vien dalībvalsts izvēlas šādu pagarinājumu, tad uh, tam nekādā veidā nevajadzētu ietekmēt kaimiņu valstis, kas savukārt var izpildīt termiņu 2020. gads. Es eh, nevēlos vairs iedzināties detaļās, mums ir jārīkos ātri, lai tas viss kļūtu par realitāti. Paldies, Kālasas kundze, mūsu referente par digitālo vienoto tirku. Paldies! Ja jautājums par šo dosjē ir nodrošināt koordinēt pieju 700 MHz frekvencei, tad es saprotu, ka gan referenti, gan padome ir vienojušās par iespējamiem kavējumiem dažām dalību valstīm, tad tas nozīmē, ka mūsu pieeja nebūs koordinēta. Uzskatu, ka šeit rodas problēma. Ja šāda pieeja ir, tad mums ir vajadzīgi izņēmumi dažām dalībvalstīm, kas nevarēs uh, nodrošināt šo harmonizēto pieeju. Varbūt mēs varētu uh, ņemt vērā to, tos, kas, uh, kas var, izve, iz, var tikt galā ar šiem termiņiem. Galu galā, ja šīs valstis var nodrošināt uh, termiņu 2020. gads, pilnīgi iespējams, ka tās var izpildīt termiņu arī 18. gads. Ja mēs sniegsim izņēmumus, pagarinājumus dažām dalībvalstīm, tad uh, šādiem izņēmumiem ir jābūt ļoti skaidri atrunātiem, ir jāsaprot, uh, kādi noteikumus tiem attiecas. Tāpat arī ir jābūt ļoti labam pamatojumam, un tas viss ir kaut kur jāparāda. Tātad Tāpat arī ir jāatrisina visi jautājumi, kas saistās ar interferencēm, ar tehniskiem traucējumiem, kas varētu rasties un tā tālāk. Tāpat arī ir jādomā par to, cik liels iedzīvotājs skaits uh, cietīs no šī procesa. Uzskatu, komisijai vajadzētu būt proaktīvai. Tai vajadzētu nodrošināt to, lai šie procesi virzītos uz priekšu pēc iespējas vienkāršāk un lai šī pieeja būtu patiešām koordinēta. Paldies! Tagad vārds Henkela kungā, viņš vicepriekšādātājs. Kaut kādu iemeslu dēļ man pārlieca pāri. Man vajadzēja aizstāt arī mūsu ānu referentu Bašīru kungu, kurš diemžēl nevarēja būt klāt, un viņš vēlas par to atvainoties. Viņš saka, ka EKR grupai vienmēr ir bijuši divi problemātiski punkti attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Uh, Mēs priecājamies, ka gan referenta mm, projek re, gan ziņojuma projektā, gan arī grozījumos parādās vienotības starp politiskajām grupām abos šajos jautājumos. Jau iepriekš norādījām, ka e, šie nosacījumi, kas attiecas uz mm, megafre, 700 MHz frekvencēm un e, zemākām frekvencēm, tad Ja tas viss tiek iekļauts tiesību aktos, tad, eh, diemžēl, tas ir pārāk ierobežojuši un nevienam nepalīdz. Tas nenozīmē, ka mēs būtu pret downlink pakalpojumiem, bet šeit ir jānodrošina elastīgums, eh, jo īpaši attiecībās tiesību aktiem. Tāpat arī ir plašs atbalsts divu gadu izņēmumam. Mēs, protams, saprotam, ka kavēšanās ir bijusi pārāk liela attiecībā uz 800 MHz frekvences atbrīvošanu, bet mēs arī saprotam, ka dalībvalstīm ir vajadzīgs laiks, lai atbrīvotu frekvenču spektru, un tāpat arī ir eh, jāņem vērā eh, šādi argumenti. Ja dalībvalstis saskars ar grūtībām, tad tiesība aktos ir uh, jāiestrādā attiecīgs elastīgums, kas palīdzētu dalībvalstīm. Bet mēs priecājamies, ka pastāv iespēja vienoties par šiem problemātiskiem jautājumiem un labprāt sadarbosimies ar politiskajām grupām pie kompromisiem. Paldies! Kumpulis Natrī kundze. Paldies! Es gribēju pavisam īsi piebilst, ka mums būs pieejams šis atzinums pirms ITU komitejas tikšanās. Piemēram, ja citi kontinenti jau strādā pie 5G izmantošanas, tad būtu patiešām žēl, ka mēs ar saviem priekšlikumiem nāktu klajā pārāk vēlu. Pilnībā atbalstu šo ziņojumu, uzskatu, ka tas nāk īstajā laikā. Pagājuši piekdien manā valstī, es jau biju Briselē, bet eh, tātad manā valstī viņi centās sasaukt kopā politiķus un uzņēmumus un arī nacionālos pārraidītājus, lai uh, nodrošinātu, ka visas šīs atšķirīgās iesaistītās puses nodrošinātu to, lai uh, pārraides varētu notikt arī uz mobilām ierīcēm. Tad, tad saturs ir sagatavots, cilvēkiem patīk skatīties televīziju, taču tas, diemžēl, netiek darīts un netiek izmantoti e, šie fiksētie televizori. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski nodrošināt, lai visas šīs puses sadarbotos un lai šajā digitālajā laikmetā mēs varētu būt mobīli. Uh, tehniskā puse ir nodrošināta. Pagājuši piekdien tas tika pārbaudīts. Patiešām prieks, ka pastāv novatoriski veidi, kā izmantot mums pieejamo spektru daudz efektīvāk. Paldies! Andrēs Gais. Viņš ir no uh, Connect ģenerāldirektorāta. Pārstāv Eiropas komisiju. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšādātāji! Vakar, dāmas un kungi! Vispirms gribētu pateikties referentei par ļoti labi sagatavot to ziņojumu projektu. Paldies arī par priekšlikumiem, kurus viņa agrāk pieminēja. Uzskatu, ka šeit ir daudz labu un līdzsvarotu priekšlikumu. Es gribētu parunāt par diviem punktiem kurus viņa pieminēja. Viens attiecas uz 700 MHz frekvences pieejamību līdz 2020. gadam, un otrs attiecas uz uh, frekvences zem 700 MHz. Tātad mēs šeit runājam par standartizāciju, par uh, Ķīnu, par um, olimpiskajām spēlēm Japānā un tā tālāk. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai šī frekvenču josla būtu pieejama līdz 2020. gadam, ja tas ir iespējams un tāpat arī komisijas priekšlikumus par 5G rīcības plānu. Šis rīcības plāns tiks sagatavots nākamnedēļ, un es gribētu aicināt visus ar to iepazīties. Ja Eiropa vēlas būt vadošā šajā jomā, tai ir uh, jau tagad jādod signāli, ka tas notiks 2020. gadā. Uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no kavējumiem. Tāpat domāju, ka mūsuprāt ir pavisam maz iemeslu, kas attaisno šādu kavēšanos. Piemēram, m, mm, grūti panākt vienošanos ar trešo valsti, kas nav Eiropas Savienībā. Dzirdēju, ka dažos gadījumos šādi iemesli ir jāizpēta, tāpat arī ir ceļu kartē jānosaka skaidri attaisnojumi katram kavējumam. Tika pieminētas komisijas pārbaudas. Tāpat arī ir jāizvairās, lai termiņa pagarināšana mm, neietekmētu citas dalībvalstis. Tātad, ja ir šādi kavējumi, tad šis konteksts noteikti ir jāizpēta. Tāpat arī, mm, kas attiecas uz tādām valstīm, kurām ir grūtības, piemēram, tika pieminēta Itālija, šīs grūtības noteikti ir jāizpēta. Mēs esam gatavi sadarboties ar dalību valstīm, lai palīdzētu tām rast risinājumus. Uh, Uzskatām, ka pastāv iespējas arī tādos gadījumos kā Itālija, kur var um, paplaš, paplašināt pašlaik pieejamos uh, frekvenču resursus, piemēram, ar multiplexiem, ko pievienēja Tojas kundze. Tāpat ir jādomā par ierīcēm, ko patērētāji būs iepirkuši līdz 2020. gadam, ir um, jāierobežo iespējamās izmaksas. Uh, uz eh, attiecībā uz frekvenču joslu zem 700 MHz un tikai downlink pakāpojumiem, mēs gribētu aicināt referenti turpināt šo priekšlikumu, kas jau ir sagatavots attiecībā uz šo downlink only. Uzskatu, ka šeit ir rasts ļoti labs līdzsvars šajā uh, frekvenču joslā, jo tas nodrošina gan elastīgumu, gan virzību. Ir ļoti būtiski, lai šī virzība tiktu dota jau tagad attiecībā uz uh, starptautisko standartu um, ietekmēšanu, un tāpat arī ir jānodrošina, lai rūpniecība saprastu, kādā virzienā te ir jāstrādā, lai Eiropa varētu būt vadošā 5G kontekstā. Tāpēc pašās beigās arī gribēju pieminēt uh, Somijā veikto demonstrāciju. Uh, tā jau tika pieminēta, tā, tā, tā notika pagājuši piekdien. Un šeit mēs redzējām šo downlink only tehnoloģiju un kā tā darbojas realitātē. Paldies! Paldies par uh, komentāriem komisijas vārdā. Tagad atgriezīsimies pie referentes. Patrīcija Toija. Jums ir vairāk nekā 30 minūtes laika. Volevo rinunciare per, per farmi perdonare per essere stata troppo lunga nella prezentazione. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, jau ļoti daudz laika eh, no komiteja atvēlētā iztērēju savus eh, sākotnējos uzrunas ietvaros, bet šobrīd vēlos atbildēt uz minēto. Mums jābūt gataviem sagatavot kompromisus. Mēs zinām, kāds ir mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies uzlabot eh, Eiropas rūpniecības konkurētspēju, bet tas ir jādara tā, lai mēs neradītu atgriezenisks eh, sekas, kas būtu vērsts tieši pret Eiropas Savienību pirms kādu brīžu komisijas pārstāvs runāja par pārmaiņām mē, kur mērķis ir eh, radīt inovācijas un izaugsmu, bet eh, vecāka gadagājuma cilvēkiem tas varētu būt sarežģītāk, kuriem eh, varētu nākties tērēt daudz līdzekļu, lai apgūtu visu. Mums jāparūpējas par šīm neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem. Jāpaturprātā ir arī gala mērķis – un e, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai palīdzētu visiem. Un tieši to es domāju ar nepieciešamo līdzsvaru. Runājot par datumiem, par termiņiem. Šeit nav runa īsti par pagarināšanu vai atlikšanu. Ir svarīgi arī atcerēties, ko sacīja EKR pārstāvs tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka visi ir gatavi. Tātad līdz kādam datumam. Tas nenozīmē, ka mums ir jānogaida, kad iestāsies šis datums. Nē, tas nozīmē, ka mums ir uh, līdz šim brīdim, tātad no uh, šodienas līdz minētajam datumam, jābūt gataviem. Tas nenozīmē, ka kādam ir jāspiež kaut ko darīt, kamēr viņi nav gatavi, bet nē, uh, tas. Uh, vienkārši jāņem vērā. Runājot par 2022. gadu, runa nav par kaut kādu īpašu gadījumu. Mums ir jāizstrādā šeit pietiekama elastība. Un es domāju, ka ceļa kartē slēpsies arī tad visa sāls. Un, eh, es nedomāju, ka kādam būtu kādi maldīgi um, uzskatīja, ka 2022. gads ir kāds e, īpašs gadījums, kas radīs problēmas dalī, kādai dalībvalstī. Protams, ka dalībvalstīs mēs sākam no atšķirīgiem sākuma punktiem, bet e, kopā ar ceļakarti mēs tad varēsim nonākt pie tā, ko vēlējāmies. Jā, paldies. Tātad e, termiņi ir 13. oktobrs balsojums. Tātad tas bija arī viss 8. punktā, citi jautājumi nav. Desmitais punkts nākamā sanāksme. Pēc manas informācijas tas ir šī gada 26. septembris no 3 līdz pusseptiņiem pēcpusdienām. Tātad no pulkstens 3 līdz 6.30 pēcpusdienām. Paldies visiem! Labs sākums mūsu darbam šis bija! Paldies, Patricija. Another 10 months in front of us. Without holidays, almost. Un tālāk eh, turpināsim jau praktiski bez brīvdienām.